I will try to clarify things. okay, good morning, everybody. Labrīt visiem! Redzu, ka ir ieradušies arī pārstāvi no Beļģijas armijas. Jūs gan viegli pamanīt zālē, jāsaka. Nu, pat to zināju, ka jums ir radusies problēma, jūs esat vairāk pēc skaita nekā sākotnēji paredzēts. Nu, varbūt tad mēs varam mēģināt vēl organizēt uh, Eh, mazliet šis stāvs izvietojumi, mainīt mazliet noteikumus, jo arī šeit aiz man šīs vietas ir brīvs un varbūt pārējos cilvēks varētu arī eh, šeit eh, uzaicināt. Es domāju, pēc pirmā jautājuma izskatīšanas varbūt nākamie jautājumi arī jūs interesēs. Tāpēc varbūt sazināsimies sekretariātu un labprāt gribētu uz visu, kam šis temats interesē, var ierasties zālē un klausīties. Un tā tad Nu, tad tālāk pirmais darba kārtības jautājums ir viedokļa apmaiņa ar Eiropas parlamentu, par Eiropas parlamentu rekomendācijām padomē par ES pamatnostādņu projektu attiecībā uz uh, reliģijas un pārliecības brīvības veicināšanu un aizsargāšanu. Tā ir pirmā viedokļa apmaiņa, tātad te runājam par Eiropas parlamentu izstrādātu rekomendāciju padomē. Un, ja pareizi saprotu, tad vakar vēl vakarā šis teksts uh, jums tika arī nosūtīts. Uh, Viss, kas šajā rekomendācijā ir iekļauts, protams, tika sagatavots ārkārtīgi lielā steigā, diemžēl. Un gribētos jums atgādināt, kolēģi, ka tā ir nu, diezgan būtiska problēma, jo ārējās darbības dienas nespēja šīs uh, rekomendācijas līdz galam izstrādāt decembrī, un tāpēc, ja mums bija jāizlemē, mēs gatavosim pilnu ziņojumu vai nē, šobrīd plānojam drīz varbūt sagatavot pilnvēr, pilnvērtīgu ziņojumu un tad pieņemt to plenāru sēdē maijā jau vai jūnijā. Nu, līdz ar to tas vēl īsti nav skaidrs, bet no mūsu puses, lai mēs varētu dot savu ieguldījumu, esam nolēmuši izvēlēties lūk šādu rekomendācijas formu. Paplašinātajā prezidijā tas, šis lēmums tika apsiprināts, bet, protams, ka situācija ir tad ļoti neveikla, ka mums jāveik, jārīkos tik ārkārtīgi steidzīgi. Mūsu referente no, ir no Tautas partijas Laima Lūcija Andrikiene. Mēs turklāt centāmies, Andrikienas kundze, pēc jūsu līguma organizēt steidzamības procedūru. Afet paplašinātajā prezidijā šo jautājumu pieminēju, teicu, lūk, pirmām kārtām viņi taču vēlas redzēt jau kaut kādu dokumentu, vai ne tā? Un tad atbildu, ko saņem, ir tas, ka visdrīzāk tas tomēr nebūs iespējams. Centīsimies to nodrošināt, bet diez vai tas izdosies. Uh, Nu, vēl manas personīgais viedoklis, varbūt es, protams, kļūdos, ja tāds, ka ja jau viņi nevarēšu to sagatavot decembrī, tad es baidos, ka viņi nevarēs to izdarīt līdz jūnijam. Bet, nu, tas tāds man personīgais viedoklis tikai un vienīgi. Nu, tā tad. Turklāt iepriekšējā dro sanāksmē aizslēgtām durvīm 19. martā tika likts priekšā pamatnostādņu eh, teksta projekts tā, kā to ir sagatavojis attiecīgā institūcija. Un mēs iesniedzām šo te dokumentu visiem dalībniekiem, esam saņēmuši arī zināmu atgriezenisko saikni, apkopojām to, nosūtījām uh, arī. Um, nosūtījām to arī attiecīgajai institūcijai. Protams, ir ārkārtīgi labi, ka tagad oficiāli mums darba eh, kārtībā ir iekļauts šis dokuments, līdz ar to mēs varam tā daudz pamatīgāk pieiet šiem jautājumiem, runāt par eh, ticības un pārliecības brīvību. Un ir ārkārtīgi labi, ka varam arī dot savu ieguldījumu šo pamatnostāņu satura izstrādē. Un tātad, Andrikins kundze, nu varbūt došu jums vārdu, lai jūs varat uzsākt šo viedokļu apmaiņu. Paldies, priekšādātāji! Eiropas arējās darbības dienests darbu uzsāka pagājušajā gadā, strādājot pie šīm pamatnostādnēm par reliģijas brīvības aizsardzību un veicināšanu. Šāda veida pamatnostojāna izstrāde, ņemot vērā, cik svarīgs ir šis jautājums, eh, nu, tiek pirmo reizi eh, likts uz papīra. To grib atgādināt kolēģiem. Pirmo reizi par to tika runāts parlamenta 2009. gadā ziņoj, ziņojumā. Un tik runāts arī par ēst politiku. Pēc tam šī doma atkārtojās nākamajā igadējā ziņojumā. Padome skaidri un gaiši pauda apņemšanos pieņemt ES pamatnostādnes par šo jautājumu un pauda to ES strateģiskajā rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju, ko tā pieņēma 2012. gada 25. jūnijā. Un visbeidzot, šīs pamatnostādņu projekts ir gatavs, jeb gandrīz gatavs, un nu ir pienācis laiks Eiropas parlamentam likt priekšā savas rekomendācijas attiecībā uz tām. Uh, Galvenā doma Eiropas parlamenta rekomendācijās ir vērst padomus uzmanību, tāpat arī komisijas un Eiropas ārējā dienesta uzmanību uz tiem jautājumiem, kas saistīti ar reliģijas brīvību, kas mūsuprāt vēl jāprecizē, jāuzsver vai jāpiemina papildus e, šajās pamatnostādnēs. Vienlaicīgi paužot EP atbalstu atsevišķiem aspektiem šajās pamatnostādnēs, kas mūsuprāt ir tāds varbūt delikātāks pēc sava rakstura. Mūsu rekomendācijas struktūra pamatojas uz to struktūru, kas izmantota pamatnostādnēs. Tiek lūk sadalīts iedaļās, tāpat arī iedaļu nosaukumu izvēlēta tieši tāda paša kā pamatnostādnēs. Gribu savukārt vērst jūsu, godātie kolēģi, uzmanību uz tām daļām, eh, kas saistīts, piemēram, ar definīcijām, proporcionalitāti, izteiksmes brīvību, kolektīvām reliģijas brīvības dimensijām, kas ir tādas sarežģītākas Un, protams, ka es pamatnosņā un veiksmīgi īstenošana atkarīga tieši no definīcijas skaidrības. Un tāpēc gribu mudināt manus kolēģus ļoti uzmanīgi skatīties uz tām sadaļām, kur tās minēts, un iesniegt attiecīgi priekšlikumus, eh, nu, kā, kā grozījums, kas attiecas uz laika grafiku. Ja mums izdosies pieturēties pie sākotnējā indikatīvā laika grafika, ko ierosināja dro sekretariāts, tad tādā gadījumā termiņš grozījuma iesniegšanai, kā saprotu, būs 8. mājas. Otrā viedokļa apmaiņa dro apakškomitejā, grozījuma apspriešana notiks 16. maijā, balsojums eh, afet 30. maijā un rekomendācijas varētu tikt uzskatītas par pieņemtām un pēc tam nodots plenārsēdēji 2. jūnijā ārkārtīgi priecātos, ja šo laiku grafiku izdotos ievērot, bet ņemot vērā, kādas ziņas esam saņēmuši no Kohor, varētu būt, ka šos pamatnēs tādas padom, jau padomu pieņems 27. maijā. Tas savukārt nozīmē, ka Eiropas parlamenta rekomendācijas nāks par vēlu. Uh, Un tāpēc mans ierosinājums jums ir izveidot šo pasteidzināto steidzamo po, m, procedūru, lai konsolidētu mūsu darbu un apspriest šīs Eiropas parlamenta dekomendācijas kopā ar AFET 16. maijā. Mēs saņēmām atbalstu no daudzām politiskajām grupām, un ja tas tā tiešām arī turpināsies, tad šīs rekomendācijas varētu iekļaut plenārsēžu darbu kārtībā jau māja plenārsēdē. sēdē. Tāpēc gribu ierosināt jums, godātie kolēģi, izmantot šo iespēju, lai parlaments var izpaust savu viedokli un dot vērtīgu ieguldījumu attiecībā uz šo pamatnostādu sagatavošanu attiecībā uz reliģijas un pārliecības brīvību. Nu, pāris pie, piezīmes tagad par saturu šim dokumentam, kura projektu jūs vakar saņēmāt. Es jau minēju proporcionalitātes, samērīgumu principu pamatnostādnēs teikts, ka saskaņā ar uh, principiem, ko pieņem starptautiskā sabiedrība, reliģijas brīvības izpausmas var tikt pakļauts tikai un vienīgi, un te es citēju, tādiem ierobežojumiem, kas tiek paredzēti tiesību aktos un kas ir nepieciešami, lai aizsargātu sabiedrisko kārtību vai, erdzi, vai arī veselību, morāls pamatiesības un citu brīvības citāta beigas. Tajā pašā laikā šiem ierobežojumiem jābūt samērīgiem, proporcionāliem attiecībā pret aizsargājumajām tiesībām un jāpanāk atbilstīgs līdzsvars. Un par to es runāju arī šajās, šajā rekomendāciju projektā. Uh, Un šim proporcionalitātes kritērijiem, ja to piemērotam, tas jāuzsver pamatnostādnēs. Par izglītību runājot, es domāju, arī te ir ļoti svarīgs papildus punkts pamatnostādnēs, jo, kā teikts, kā atzīts starptautiski vispār pieņemtajos standartos, vecāki vai juridiski aizgādņi bērniem, bēr, kādam bērnam tiek eh, saņem tiesības nodrošināt, pārliecināties, ka viņu bērns saņem atbilstīgu reliģisko vai morālu izglītību, bet bērns nedrīkst tikt piespiests uh, uz reliģijas mācību uh, pretēji viņu vecāku vai juridisko aizstāvu uh, domām. Un tāpat laikā bērna intereses ir vadošais princips. Es domāju, ka šis princips arī ir jāuzsver. Un ES delegācijām savukārt vajadzētu attiecīgi rīkoties tajos gadījumos, kad šis princips tiek pārkāpts. Tālāk. Vēl svarīgs elements, sadaļa mūsu rekomendācijā attiecas uz militāro dienestu un tiesībām atteikties no tā personīgu ētisku apsvērumu dēļ, sirdsapziņas apsvērumu dēļ. Vēl viens svarīgs punkts attiec uz atbalstu pilsoniskai sabiedrībai un iesaistīšanos sadarbībā ar to. Mēs visi saprotam, ka atbalsts eh, šāda veida darbībai ar plašām, plašu pilsoniskās sabiedrības organizāciju loku, to starp ietvarot arī reliģiskas grupas un grupas, kas pamatus kaut kādu veidu konkrētu pārliecību, vienlaicīgi eh, īstenojot pamata nostādnes, būs ļoti svarīgi, būs ļoti svarīgs lai veicinātu reliģijas brīvību. Un tāpēc cilvēktiesību fokus punktiem mēs delegācijās ir jāpaliek regulāros kontaktos ar šīm organizācijām, lai varētu identificēt pēc iespējas ātrāk iespējams problēmas, kas varētu izrietēt no šīs reliģijas vai pārliecības brīvības aizsardzības romas attiec, eh, jomas attiecīgajās valstīs. Un visbeidzot, mm, pamatnostādņu izvērtējumu saskaņā ar Eiropas Savienības līgumu 38 pantu Eiropas parlamentam vajadzētu būt iesaistītam pamatnostādņu īstenošanā īstenošanas izvērtējumā. Un šim novērtējumam vajadzētu notikt nevēlāk kā trīs gadus eh, pēc tam, kad pamatnostādnes ir stājušās spēkā. Nu, un, protams, ka novērtējuma pamatā jābūt Eiropas Savienības reakcijas analīzē attiecībā uz konkrētām situācijām, kas saistīts ar reliģijas vai pārliecības brīvības pārkāpumiem trešās valstīs. Nu, tātad, lūk, tie ir tie galvenie punkti, ko gribēju pieminēt jums šodien, kolēģi. Un, protams, ar nepacietību gaidu jūsu komentārus un ieguldījumu, kā arī jūsu grozījumus. Paldies! Thank you, Madam Andrikine. Paldies, Andrikēns kundze. Nākamā ir. Veržjā kundze. Liels paldies priekšādātāji. Paldies, referents kundze. Gribēju teikt paldies referentai. Ļoti lielā mērā saprotu uh, un piekrītu tām līnijām, ko viņa pauž savā, savā ziņojumā. Uh, jāsaka gan, ka reizēm mēdz būt diezgan kritiska. Un domāju, ka jūs droši vien jau uh, zināt, ka piekrīt jums arī par to, ka šim darbam jā, jābūt iepakļautam plenārsēžu darbu kārtībā mājā, jo ja viņi pieņem šīs pamatnostādes māja beigās, tad nav pilnīgi nekāda liederība mūsu darbam, ja mēs par to runājam tikai jūnija plenārsēdē. Lai kāds arī nebūtu, šis ziņojums saistīts ar reliģijas brīvību un pārliecības brīvību tāpat. Un domāju, ka šeit, atklāt sakot, pietrūkst tādi varbūt nelielas nianses, jeb elementi, kas būtu saistīti tieši ar to brīvību, reliģijas vai pārliecības brīvību saistīt ne tikai ar brīvību ticēt, bet arī ar brīvību neticēt. Un tātad tāpēc šeit minēts arī šis vārds pārliecība, un tāpat arī te runa ir par tiesībām mainīt ticību, kas, protams, ir problemātisks jautājums atsevišķās uh, valstīs pasaulē vēl viens elements. Jāsaka, man nepatīk šis jēdziens par kolektīviem tiesībām, jeb kolektīvo brīvību. Es drīzāk gribētu runāt par individuālo brīvību, kas tiek kolektīvi īstenota, arī attiecībā uz reliģiju. Nu, tas ir, eh, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi. Mēs, protams, neapstrīdam kaut kādu veidu reliģiskas kustības brīvi, bet līdz ar to paliek iespēja individam mainīt šo savu pārliecību vai brīvību, eh, reliģiju pēc saviem ieskatiem, neatkarīgi no šī kolektīvā kopuma. Tālāk vēl viens jautājums savukārt par tīri formulējumu, varbūt tas drīzāk ir tāds valodniecisks eh, jautājums. Tas saistīts ar diskrimināciju attiecībā uz ģimenes tiesībām un sociālajām tiesībām. Jūs rakstāt šeit, ka lūk, te tiek eh, runāts par tiesībām uz eh, laulāšanos un bēr, aizbildījumu pār bērnu. Nu, es nezinu, varbūt īsti nesaprotu, varbūt, ka esmu kaut kā pārāk šauri paskatījusies uz šiem jautājumiem. Man liekas, ka šeit taču runājam par tādām smagām debatēm, īpaši Francijā, tāpēc gribētu, ka te ir tāds, nu, no, tiek novērsta divdomība. Un visbeidzot, man ārkārtīgi tos ir jautājums sekul, tos jautājums ir sekulārisms, respektīvi eh, reliģijas varas nodala no politiskās varas. Esmu francūziet, un mums, protams, ārkārtīgi svarīgi, ka valsts ir nodalīta no baznīcas. Jūs nezinu, vai zinat, ko nozīmē šis vārds franču valodā, lai izsietēs, pat nezinu, vai ir atbilstīgs vārds jūsu valodā. Uh, bet tas nozīmē, ka, lūk, šī baznīca ir pilnībā nodalīta no baznīcas, un līdz ar to tiek īstenots tolerants, iecietības princips. Visi reliģiju pārstāvi var dzīvot eh, mierīgi līdzās pastāvēt valstī, eh, nav valsts finansējums, bet es zinu, ka ir problēmas ar šī vārdu tulkojumu, jo viss šī koncepcija ir ārkārtīgi īpat, īpatnēja un ļoti raksturīga tieši Francijai. So thank you, madam. Paldies, Beržā kundze. Tagad uh, viedoklis no zaļo grupas. Mans, mana kolēģi ir Palestīnā pašlaik, un viņa lūdzu sniegt viņas nostāju. Arī mēs uzskatām, ka šis ir ļoti konstruktīvs ieguldījums. Un mums ir pavisam daži nelieli papildinājumi, kurus iesniegsim jums rakstiski. Bet es šeit pieminēšu tikai trīs no tiem. Pirmkārt, uh, E apsvērumā mēs ierosinām iekļaut atsauci uz neticīgiem, tā skaitā arī reliģiskajām minoritātēm. Un tu varētu teikt, runāt par neticīgiem, pret kuriem ir um, izvērsta plaša diskriminācija. Mēs domājam, ka būtu labi iekļaut uh, punktu par iebildumiem. To mēs vēlētos iekļaut A punktā. Un Uh, esam vēstuli nosūtījuši ārējas darbības dienestam, un tur sagatavots vesela rindkopa, un varat izmantot tajā izmantoto formulējumu, ja vēlties. Un tad ir M punkts par patvērumu, un mēs varētu tajā teikt, ka Eiropas Savienībā vajadzētu rādīt piemēru, uzņemot bēgļus, kuri tiek vajāti viņu reliģijas dēļ. Un um, beidzamais ierosinājums būtu iekļaut Eiropas Savienības, punktu par Eiropas Savienības rīcību daudzpusējos formos par šo jautājumu. Šie ir ierosinājumi no zaļo grupas un visus pārējos mazākos ierosinājumus es varu iesniegt jums rakstiski. Vai ir vēl kādi komentāri? Nē. Tad es vēlētos aicināt ārējās darbības dienestu izteikties Bovākungu. Jūs esat tur. Paldies priekšādātāji. Liels paldies referentei un arī pārējiem visiem par šiem aspektiem un ieguldījumu. Protams, referentei paldies par prezentāciju. Nu, nezinu, vai šorīt var, mums ir laika iedzināties pamatnosāņu visās detaļās, bet es gribēju jums pastāstīt, ka mums jau ir bijušas vairāk viedokļu apmaiņas ar parlamentu par šo tēmu, tāpat arī ar DRO komiteju bija viedokļu apmaiņa sanāksmē slēgtām durvīm 19. martā, tāpat arī ir bijusi sanāksme ar Eiropas arējās darbības dienas ģenerāla sekretariātu 9. aprīlī, tāpat tikāmies ar intergrupu, kas strādā pie reliģijas un pārliecības brīvības jautājumiem. Tāpat esam saņēmuši arī rakstis komentārus pēc uzklausīšanas, kas norisinājās aiz slēgām, slēgtām durvīm 19. martā. Un, protams, ka visi šie elementi tika ņemti vērā. Esam tos ļoti rūpīgi izpētījuši mūsu dienestā. Tāpat esam uh, sazinājušies arī ar pilsoniskām, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem 19. oktobrī un 27. martā diezgan padziļinātā veidā visus šos jautājumus ar viņiem skatījām. Tieši tā kā jūs šorīt teicāt, runājot par tādiem jautājumiem, ko jūs pieminējāt, tāpat pamatoti, e, piemēram, nepieciešamība norādīt, cik ārkārtīgi svarīgi ir panākt to, ka reliģis vai pārliecības brīvība uh, attiecas arī uz pārliecības brīvu, tātad tiesībām ticēt vai neticēt. Un tas ir ļoti skaidri šeit eh, jāatgādina arī šajās, eh, šajā izstrādājumā dokumentā. Un tāpēc arī dokuments ir tik garš, jo centāmies pie visam šim detaļām piestrādāt. Nu, pavisam neliels precizējums par to, kā varētu tikt organizēts laika grafiks. Šobrīd turpinās diskusijas dalībvalstu līmenī par to, kas par šo vadlīniju pamnosņānu saturu. Koom, jeb darba grupa, kas strādā padomē pie šiem jautājumiem, tikās pagājušajā nedēļā Dublinā, šos jautājumus apsprieda. No jauna notiks tikšanās māja sākumā, diskusijas turpināsies. Un mērķis to var jums jau šodien pateikt, ir pieņemt šīs pamatnostādnes ārlietu ministru sanāksmē jūnijā, nevis maijā. Nu, tā, lai dotu mazliet vairāk laika darbam pie tām, bet, nu, jebkurā gadījumā, paldies par jūsu nostāju. Es saprotu, ka te ir tādi elementi, kas vēl tiks izstrādāt šai parlamenta eh, dokumentā un par, kur jūs, par kuriem jūs pēc tam tālāk mūs, protams, informēsiet. Thank you. Madam... Paldies, Andrikienas kundze, vai vēlētos jūs atbildēt? Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, paldies visiem par jūsu komentāriem un jautājumiem. Pēršies kundze, cik es, uh, mana izpratne ir tieši tāda pati. Mēs runājam gan par reliģijas, gan ticības brīvību, un tas sevi iekļauj arī tiecību, ticību neticēt. Un tas arī ļauj, pieļauj iespēju konvertēties no vienas reliģijas uz citu. Jūs arī pieminējāt ģimenes un sociālās tiesības. Tas nozīmē, šim jautājumam esam pievērsušies, jo dažās valstīs cilvēki cilvēkiem nav ļauts aprecēties, ja viņi ir dažādu reliģiju pārstāvi. Eh, tāds bija pamatojums mūsu izvēlē, bet eh, šeit mēs domājām arī par piespiedu laulību jautājumu, kas ir jārisina, un ir vēl arī citi jūtīgi jautājumi. Lohpīlērs kundze. Eh, jūsu pieminētājs ir ļoti svarīgs, un uh, Es būšu ļoti pateicīga saņemt šo fo tekstu formulējumu, ko jūs uh, minējāt. Uh, tas šis uh, tiesības atteikties sirdsapziņas dēļ, runājot par militāro dienestu, par patvērumu un bēgļiem, kurus vajā viņu reliģijas dēļ, un arī Eiropas Savienības rīcība daudzpusējos fórumos. Šodien mums norisinājās pirmā viedokļu apmaiņa par projektu uh, un es ļoti priecāšos saņemt kol kolēģi piedāvātos grozījumus, un kā vienmēr es būšu priecīgi strādāt tādā maksimāli iekļaujošā uz sadarbību vērstā veidā. Paldies, Andrikienas kundze. Mēs no ārējas darbības dienesta dzirdējām, ka dokuments visticamāk būs gatavs jūnijā. Mēs tā ceram. Es ceru, ka mums, arī mums būs pietiekami daudz laika. Zināju, ka būs Kohums sanāks 8. maijā. Un arī tur var, tur a, tiks pacelts jautājums par to, cik tā dalība valsts ir tikši strādājot pie pamatnostādēm. Iep, iepazīstināšu jūs ar laika grafiku. Otrā viedokļa apmaiņa notiks 16. maijā un balsojums AFET 30. maijā un dokumentu varētu pieņemt uh, jūnija plenārsēdē 13. jūnijā man ir jāsaka, ka grozījumi ir angļu valodā laika ierobežojumu dēļ. Tagad nonākam pie mūsu otrā punkta darba kārtībā, un es pāriešu uz vācu valodu. Projekt Miksija. <clears throat> Ļoti priecājos, ka mēs varam šodien kopā ar Drošības un aizsardzības apakškomiteju izskatīt šo otro punktu. Tā ir pirmā reize, kad mēs kopā organizējam sanāksmi. Es ļoti priecājos par to. Varbūt na, um, tas nav tāds uh, pirmais iespējas, kas varētu rasties, bet mēs bieži spriežam par tēmām, uh, kas saistās arī ar gan ar cilvēktiesībām, gan drošības un aizsardzības jautājumiem. Piemēram, tās ir situācijas, kas ir pēc kara vai um, noziedznieku vajāšana par kara laikā izdarītiem noziegumiem. Un tāpat spriežam par bruņotiem konfliktiem, kara situācijām, kurās, protams, arī cilvēktiesības tiek uh, mēs vērojam, kas notiek arī cilvēktiesībās. Un šodien mēs apspriedīsim citas starpā jaunas tehnoloģiskas iespējas, līdzekļus. Šajā gadījumā tie ir bezpilota roboti un bezapkalpes aparāti. Un apspriedīsim jautājumus, kas šajā kontekstā saistās ar cilvēku tiesībām. Uh, un kā vērtēt šos jautājumus, kā vispār tos apspriest. Tāpēc priecājos sveikt jūs Nikolai Kundze, kas pārstāv šeit drošības un aizsardzības apakškomiteju. Lūdzu. Thank Guest. Paldies. Drošības un aizsardzības apakškomitejas vārdā gribu teikt lielu paldies jums par iespēju šodien jūs uzrunāt. Uh, Tā tiešām ir pirmā kopīga organizētā sanāksme. Eh, es ceru, ka nākotnē mēs tiksimies biežāk un turpināsim šādu sadarbību, jo bezapkalpes aparāti skar mūs. Tātad abās komitejās mēs apspriežam ar tiem saistītas lietas. Tie ir aparāti, ko izmanto kara darbībā, militārās darbībās, tie saistās arī ar ražošanu, ar izlūkošanu un tiek izmantoti bruņotos uzbrukumos. Ir jautājumi, kas saistās ar ētiku, ko ir vērts noteikti apspriest, un bezapkalpes aparāti tiek izmantoti manis minētajās eh, jomās, ko es tikko uzskaitīju. Eiropas Savienībā līdz šim nav bijušas nopietnas un padziļinātas debates par cilvēktiesībām un bezapkalpas aparātu izmantošanu. Drošības un aizsardzības jomā situācija ir tieši tāda pati, un Šī ir pirmā reize, kad mēs šo lietu tā skatām cilvēktiesību kontekstā, bet, manuprāt, diskusijas noteikti būs jāturpina, lai mēs uh, varētu īstenot eh, kopīgu mērķi un tikt skaidrībā par to, cik tālu Eiropas Savienībā bezapkāls aparāts vispār nepieciešams izmantot drošībai. Ļoti priecājos par šo uzklausīšanu. Paldies viesiem par to, ka esat klāt. Visi tagad arī var atveldzēties ar kafijas tasi. Un tagad došu vārdu Nilsam, Nilam Melceram. Viņš ir eh, vecākais konsultants Ženēvas eh, drošības politikas centrā. Uh, Mēs bieži ar viņu arī esam sadarbojušies un strādā arī Ženēvas akadēmijā. Nils Melcer, kungs, lūdzu, es dodu jums vārdu. Thank you very much. Thank you very much. Lielas paldies! Es ārkārtīgi atvainojos par nelielu aizkavēšanos. Tiešām rīta satiksmes Briselē tas nav vienkārši. Jūs jau to sapratīsiet, jūs taču dzīvojat šeit. Bet, nu, esmu tomēr ieradies. Ir ārkārtīgi liels prieks, ka varu būt šeit un runāt ar jums par šo jautājumu šodien. Nu, patiešām priecājos, ka var to darīt kopā ar saviem kolēģiem. Nu, Pirmkārt, ļaujiet mums īstenībā aiziet cauri kopsavilkumam, ko esmu sagatavojis ar secinājumiem savu pētījumu rezultātā, tur pausti man novērojumi. Un, ja nu jums ir jautājumi, tad var sniegt pilnīgi noteikti jums arī desalizētāku informāciju. Nevilcinieties man tos uzdot. Nesenos gados šis bezpilotu lidmašīnu un bezapkalpas aparātu izmantošana kara darbībā un citās vardarbīgās situācijās ir ļoti pieaugusi. Un valstis turpina veikt investīcijas šāda veida sistēmu operatīvajā autonomā darbībā. Šodien šādus robots izmanto visās kardarbības daļās, gan uz sauszemes, gan jūrā, gan gaisā, arī kibertelpā. Un, protams, ir pilnīgi skaidra tendence, kas virzās uz šādu veidu sistēmu darbošanos autonomā kārtībā nākotnē. Pašais uzsvars tiek slikts uz tādu saukto bezpilotu lidmašīnu attīstību, respektīvi gaisa lidmašīnas bez pilotiem. Bet ir skaidrs, ka šāda veida robotu ieroči, tehnoloģija var tikt integrēta visos militāros un drošības spēku līmeņos. Šobrīd bez, operatīvās bezpilota lidmašīnas un roboti ir tikai pirmā šādu robotisku sistēmu, paudze. Un, nu, tā, piemēram, tas eh, salīdzinot ar lidmašīnām, kas tika izmantotas Pirmajā pasaules karā, arī toreiz tās bija tikai pirmā paudze. Tātad tas nav sākums, tas ir tikai, at, nav beigas, tas ir attīstības sākums. Šobrīd tās ir salīdzinoši vienkāršas, lēnas sistēmas, eh, pakļautas riskam un lielā mērā atkarīgas no tiešais tas eh, laika kontrolas no cilvēka puses, bet šīs sistēmas nav, šīm sistēmām nav nekādas saistības ar tām robotu sistēmām, kas šobrīd tiek attīstītas. Te mēs runājam par tādām sistēmām, kas ar veikt viens no kompleksākajiem manevriem autonomi, respektīvi bez cilvēka kā operatora atbalsta vai kontrolas tostarp attiecībā uz izlikšanu krāstā, tāpat arī pacelšanos dažādu veidu lidmašīnām un navigācijām. Mēs runājam par sistēmām, kas saistīts gan ar pavisam mazām bezpilotu lidmašīnām, kas var tikai 16 gramus, kas izskatās pēc putniem un kas faktiski patiešām eh, spārnus pat plivina un ko, piemēram, var aprīkot ar indi vai tam līdzīgi, līdz pat tādiem eh, virskaņas ātrumu sasniedzošiem eh, bezpilotu aparātiem, kas var aizsniegt jebkuru pasaules vietu un uzbrukt stundas laikā. Mēs runājam par sistēmām, kas var autonomi identificēt, nodrošināt un neutralizēt, piemēram, mīnas un cita veida sprākstvielas, kas ir kā pārpalikums karam, bet tāpat arī runājam par sistēmu, kas var autonomi identificēt un uzbrukt zināmiem mērķiem kā ofensīvs militārs spēks. Turklāt runājam ar, par tādām sistēmām, kas var darboties burtiski baros eh, ar kopā ar eh, simtiem citu šādu robotu, eh, viena, piemēram, cilvēku operat, kā operatora kontrols rezultātā. Tā nav zinātniskā fantastika, tā ir politika, pie kuras jau šobrīd tiek strādāts, tā ir rītdienas realitāte. Dāmas un kungi, šī tendence nav atgriezeniska un var pilnīgi noteikti var novest pie dramatiskas re revolūcijas kara darbībā, vēl lielākā mērā nekā tas notika izgudrojot lidmašīnas eh, pirms gadsimta vai internet, izgudrojot internetu pirms pārdesmit gadiem. Lielākā daļa bezpilotu robotu ir bez ieročiem un izpildu funkcijas, kas ne, nerada papildu eh, īpašas juridiskas bažas. Te es runāju par novērošanu, izlūku dienestu, atmīnēšanu, sprākstvielu. Uh, neutralizāciju un tā tālāk. Bet tad, kad roboti tiek aprīkot ar ieročiem, tad tādā gadījumā gan rodas ļoti būtiskas juridiskas un politiskas problēmas un bažas. Tas attiecas, piemēram, uz arī jebkura cita veida spēka piemērošanu, eh, arī bezpilotu, bezapkalpes ieroču sistēmu izmantošana pilnīgi noteikti ir saistīta ar cilvēku tiesībām, īpaši ņemot vērā, ka tie tiek izmantot arī bruņotos konfliktos. Uh, Ja šāda veida bruņoti bezapkalpes aparāti iejaucas kādas teritoriālās uh, situācijas uh, risināšanā, tad tādā gadījumā var rasties problēmas arī ar ANO kārtām. Vispārīgie principi, kas izriet no šiem jautājumiem, protams, ir vispār atzīti, bet to precīzi piemērošana un interpretācija attiecībā uz bezapkalpes aparātiem rada virkni pretrunu. Piemēram, dažas no šīm pretrunām saistīts ar to, cik li likumīgi ir šāda veida tehnoloģija izmantojuma kopumā, kamēr citi principi saistīti ar to, cik likumīgs ir veids, kādā šīs tehnoloģijas tiktu izmantotas pašreizējā valstu praksē. Un ļoti svarīgi nošķirt šīs divas problēma jomas. Pašreizējās pretrunas, protams, ietver virkni pretrunīgi jautājumi, bet tikai daži no tiem ir patiešām tādi vispārīgi pēc savu rakstura vai konkrēti attiecas tieši uz bezapkalpas aparātiem. Daudz jautājumi ir ļoti aktuāli arī cita veida militārajās tiesībās, drošība tiesībās un tā tālāk. Jo, nu, piemēram, ja runājam par to, ka, ko nozīmē bruņots konflikts, kāda ir starpība starp organizētu pār, starp eh, internacionālu starptautisku noziedzību un kas ir bruņots konflikts, nebūtu nav tik vienkārši šo jautājumu noskaidrot, un tas nav specifiski konkrēta konkrētai ieroču tehnoloģijai, bet, protams, tas ir daļa no visas šīs kopējā temata. Tā, piemēram, jautājums par to, kas ir leģitīms mērķis bruņotā konfliktā, kas ir samērīgs, proporcionāls, eh, papildus līdznes to upuru skaits. Visi šie jautājumi, protams, ir jāskat šajā kontekstā ņemot vērā arī šo ieroču tipu, kas ir gan konkrēti saistīts, piemēram, ar bezapkalpas robotiem, ja tas, kā šie arvien pieaugošie automati autonomija ietekmē valsts juridisko atbildību, kā arī to individu atbildību, kas tos kontrolē. Tāpat arī kāda veida iespējamu kaitējumu var nodarīt šādu sistēmu darbošanās automat, au, automātiski, autonomi, bez cilvēka kontrols. Vēl viens svarīgs jautājums ir, piemēram, kāda veida autonomijas lī, līmenis vispār ir pieļaujams šāda veida uh, aparātiem, kas, piemēram, nespēja nošķirt civiliedzīvotājus no, uh, piemēram, no karavīriem un līdz ar to nevar veikt saprātīgi inteliģentu lēmumu un nevar izvērtēt proporcionāli, ko nozīmē šis papildinājums papildu upuru rašanās eh, jautājums. Tā, lūk, šādas juridiskas pretrunas pilnīgi noteikti ir radījuši tādu vispārēju drošības trūkumu attiecībā uz standartiem, kas būtu šajā gadījumā piemērot, piemērojami. Un tāpēc šajā situācijā, ņemot vērā, cik ļoti strauji pieaug šī bezapkalpas aparāta tehnoloģija izgudrošana, tāpat arī pietrūkst zināmas pārskatāmības un atskaitīšanās politiku ietvaros, tas viss kopumā noved pie potenciāla, ka starptautiskā sabiedrība varētu sadalīties pretpolos. Un e, tas varētu apdraudēt tiesiskumu un, protams, kopumā destabilizēt starptautiskās drošības vidi kopumā. Šī tendence atver jaunus veidus, kā var darboties Eiropas Savienības ārlietu politika, tā lai veicinātu pārskatāmību, atskaitīšanos tiesiskumu attiecībā uz šāda veida bezapkāps ieroču sistēmu izmantošanu bruņotos konfliktos un citās vardarbīgās situācijās. Savās rekomendācijās saku, ka viss spiedīgākais politiskais izaicinājums šobrīd ir šis pārskatāmības trūkums un atskaitīšanās trūkums attiecībā uz bezpilotu lidmašīnu tehnoloģijām. Un te atsaucos pavisam konkrēti uz ASV politiku šai ziņā ņemot vērā īpaši šo konfliktu ar, Al ar Al-Qaida spēkiem atsaucoties uz šo iz, izaicinājumu, bet nerunājot tikai par ASV politiku, bet runājot par vispārējo izaicinājumu šīs pārskatāmības jomā. Uh, gribu teikt, ka Eiropas Savienībai vajadzētu nākt klajā ar dažādiem veicinošiem pasākumiem, kas palīdzētu atbalstīt pārskatāmību un tiesiskam attiecībā uz šīm ieroču sistēmām, kas šobrīd tiek izstrādātas, izplatītas un kas var tikt izmantots. Un šai politikai vajadzētu būt Eiropas Savienības ārpolitikas prioritātei. Tāpat arī Eiropas Savienībai vajadzētu bezapkalpas lidmašīnu izmantošanu dalību valstī pakļaut zināmai pārskatāmības politikai un atskaitīšanās praksē un te vajadzētu ietvert arī atbalsta sniegšanu citām valstīm, kas, piemēram, iesaistīts šādu sistēmu izmantošanā. Pārskatāmībai, protams, jābūt pakļautai arī leģitīmam drošības interesēm, kas ir katrai konkrētai valstī, bet vienlaicīgi šāda veida stratēģija jāņem vērā arī tas, ka nepieciešams efektīvi uzraudzīt visas šīs sistēmas, jo to, protams, pieprasa demokrātijas principi un tiesiskums. Galu galā mūsu sabiedrības pamatos taču ir demokrātisks kontrols uh, pastāvēšanu pār bruņotajiem spēkiem. Un vēl viens punkts, par ko gribēju runāt paralēli, šī atskaitīšanās spēja un pārskatāmības politika Eiropas Savienība varētu tāpat uzsākt arī plašāku starpvaldību politikas dialogu, lai panāktu daudz plašāku starptautisku vienošanos pirmām kārtām gan par pašreizējo juridisko pamatu, kā arī dažādu veidu nosacījumiem, kas varētu tikt piesaistīt šādu veidu bezapkalpas aparātu izmantošanai, bet otrāk arī par potenciāliem juridiskajiem un tehniskajiem ierobežojumiem, kas varētu būt saistīti ar šādu autonomu ieroču sistēmu izstrādāšanu nākotnē lai šī, šis vienošanās process varētu tikt nodrošināts, jo mēs uzskatām, tam jābūt ir leģitīmam, tad arī tam jādop īstenotam pārskatāmā veidā. Un jāiestājas tur ne tikai konkrētās valstis, bet jā, jāņem vērā arī, protams, attiecīgās nozars ekspertu liederīgā informācija, jāsais, jārunā ar pilsoniskās sabiedrības aprindām un akadēmiskajām aprindām tāpat. Šāda veida process ir vajadzīgs, ir jāveido vienošanās. Gal galā šobrīd panākt vienošanās arī ir vajadzīga vienošanās ar to, cik tālu sabiedrība ir gatava vispār iet, lai pieļautu šādu autonomu ieroču sistēmu darbību. Un atkarībā tad no šādu procesa un konsultāciju rezultātiem Eiropas Savienība attiecīgi varētu strādāt pie juridiski saistošas starptautiskas vienošanās izstrādes vai nesaistošu rīcības kodeksa izstrādes, tā, lai pārliecinātos, ka dažāda veida e, bezapkalpes ieroču sistēmu izstrādu un attīstību, kā arī izmantošana norisinās saskaņā ar juridiskiem noteikumiem. Tātad te nevēlamies tos padarīt par kaut kādu ļaunu elementu, nē, jo reizēm jāsaka, šīs bezapkalpes struktūras e, veids ļoti liederīgi darbi, piemēram, atmīnēšanā un tā tālāk, bet tāpat laikā, protams, te ir jāpiemēno visi veidi humanās tiesības kas atļauj atbilstīgi kontrolēt tos un nepieļauj bezie, bez, neierobežotu autonomu darbību šādām sistēmām. Nu, lūk, tas ir kopsavilkums manām piezīmēm kopumā. Kā jau teicu, esmu gatavs atbildēt detalizēt uz jūsu jautājumiem, ja jums tādi būtu. Paldies! Um, dankie. Paldies, Melcer kungs. Vēl gribēju pateikt, ka Eh, tas bija tāds kopsavilkums, bet viss eh, pētījums, protams, jums ir pieejams, ja jūs to vēlaties. Un sekretariātā varat to informēt, tātad, ka jūs vēlaties to. Tomēr vispirms uzklausīsim visus referentus un pēc tam diskutēsim. Bet, manuprāt, ļoti labi jau tas, ka jūs norādījāt, uh, ka pirmkārt ir vajadzīga pārskatāmība, lai vispār izveidotu politiku. Jūs runājāt daudz par armiju. Cilvēktiesību komitejā mēs bieži sastopamies ar problēmu, ka runājot par drošības politiku vai militāru konfliktu metodēm, mēs runājam vienlaikus arī par izlūku dienestiem, un tas savukārt vēl sarežģīja pārskatāmības lietu. Nākamais runātājs ir Bens Emersons, apvienoto nāciju īpašais ziņotājs pret terorismu un cilvēktiesību jomā. Tavarešs kungs un Gomešs kundze un vēl citi par šo jautājumu organizēja semināru vai tādu kā darba grupu. Un lūdzu, Emersona kungs. Um, first of all. Uh... Pirmkārt, paldies abu komiteju priekšsēdētājiem par izteikto ielūgumu uh, uzrunāt jūs šajā sanāksmē. Uh, Es esmu apvienoto nāciju organizācijas īpašais ziņotājs par terorisma apkarošanu un cilvēktiesībām. Šī gada šā, sākumā es paziņoju par izmeklēšanas uzsākšanu, un izmeklēšana bija par bezaparāta, bezapkalpes aparātu un citu tehnoloģiju izmantošanu terorisma apkarošanas operācijās. Vēlējos izpētīt, kāds ir risks un kāds ir apjoms uh, uh, civiliedzīvotā, ietekmē uz civiliedzīvotājiem. Tad, tad pamat parametri šai diskusijai. Nils jau norādīja šo ļoti ātro tehnoloģisko attīstību, kas rada iespēju tam, ka robotistas tehnoloģijas varētu kļūt pieejamas jau uh, ļoti paredzamā nākotnē, un šādas tehnoloģijas varētu arī būtībā nogalināt. Bet nu, šis nebija mana pētījuma mērķis. Pašlaik nav nevienas valsts, kurai būtu šāda uh, pieeja, šāda veida tehnoloģijām, uh, kuras tās izmantotu vai nu uzbrukumos, vai arī cīnoties pret uh, terorismu, tas ir cieši saistīts ar, apsvā, ar ētiskiem apsvērumiem, par to, ka mašīna pieņemtu lēmumus par nogalināšanu. Bet nu, šāda perspektīva uh, ir paredzama nākotnē, un tas rada uh, lielas bažas uh, militāro un strateģisko plānotāju uh, vidū bet šī nav tāda steidzama problēma no juridiska, politiska, no valdību viedokļa. Otrakārt, ir ļoti svarīgi saprast to, ka bezapkalpes aparāti nav ieroči. Tie ir piegādes sistēma, kā jau Nils norādīja. I, tie tiek izmantoti ļoti daudzos uh, humanitāros mērķos, piemēram, uh, novērošanas, no, izlūkošanas nolūkos. Un varētu droši teikt, ka pati, ne, nevarētu teikt, ka pati tehnoloģija kā tāda apdraud cilvēktiesības. Tie ir eh, tie ieroči, kurus varētu piegādāt ar bruņotu bezapkalpes aparātu palīdzību. Tie uh, apdraud cilvēku dzīvības, bet ne jau paši bezapkalpes aparāti. Un pēc neilga brīža arī nedaudz pastāstīšu par pašiem ier ieročiem šis svarīgais uh, eh, sākuma punkts ir, ka ir uh, ieroči, kuri uh, ir uh, paši pēc savas uh, uh, būtības. Uh, uh, nav tādi ieroči, kuri nevar izšķirt ar militāriem spēkiem un civiliem iedzīvotājiem. Bez, bezapkāps aparāti nav šādi ieroči. Uh, šādi bīstami ieroči ir dažāda veida mīnas. Un es domāju, ka lielāka eh, daļa starptautisko juristu sapro, uh, pieņem, ka atomu ieroči ir šādi bīstami ieroči. Bet bezapkalpes aparāti nav tādi ie, uh, ieroči, uh, kuri pēc savas darbas nevar uh, izšķirt starp militāriem spēkiem un Eh, civiliedzīvotājiem. Šis ir tās ļoti svarīgs izdais punkts, lai pētītu tālāk izrietošos jautājumus. Atskaitīšanās ir viss, atskaitīšanās uh, princips ir vissvarīgākais uh, šajā jautājumā. Es nezinu, kurš no uh, ASV valdības uzskatīja, ka tā būtu laba doma uh, slepenam dienestam kurš, kā jau visi šāda veida dienesti nedz apstiprinās, nedz nolieks kādu savu politiku vai programmu eksistenci, ka šādam dienestam tika piešķirta uh, atbildība par starptautiskas uh, kardarbības uh, novērošanu uh, un arī uh, reģistrēšanu, kas tādēļ kļūpa par pasaules sliktāk glabāto noslēpumu kopš tā laikas ASV politika ir nobriedusi, varbūt nedaudz lēnāk, kā to vajadzēja, kā tam vajadzēja notikt, uh, ir notikt, ir konsekventi atteikts vest diskusijas, uh, sabiedriskas diskusijas par uh, šo tehnoloģiju uh, izmantošanu, to ietekmi uz cilvēku tiesībām, un līdz ar to ir radies uh, spiediens gan no gan no startautiskās sabiedrības, gan pašā ASV sabiedrībā. Tas ir pozitīvs aspekts. Bet, ja runājam par citu valstu atbildību, un jo īpaši par Eiropas Savienības valstu atbildību, ir jāapzinās, ka jo dziļāk iesakņojās pārskatāmība, tagad mums būs skai, precīzi paskaidrojumi no ANO tuvāko mēnešu laikā par juridisko pamatojumu tātad bezapkalpes aparātu izmantošanu nogalināšanā kā daļu no antiterorisma a, kampaņa. Un es jums varu pastāstīt, kāds būtu šis pamatojums. ASV uzskata, ka viņi ir iesaistījušies jauna veida bruņoto konflikta veidā, kas ne, neietilpst jau esošajā starptautiskās humanitāro tiesību uh, ietverā. Viņi saka, ka Ženēvas konvencija tika sagatavota laikā, kad bruņotu konfliktu tehnoloģijas bija vēl uh, tādā ļoti agrīna attīstības fāzē, nekā tas ir mūsdienās. Un, jo īpaši bruņotu konfliktu raksturs, ko iepriekš raksturēja frontes līnijas un geogrāfiskas koncentrācijas jomas un konflikti par teritorijām, uh, mūsdienās to, kā ASV norāda, ASV, tad bruņotie konflikti uh, rodas uh, atsevišķos uh, pasaules punktos un to uh, veids tādas izmisuma, no aiz izmisuma motivētas organizācijas. Un, un viņu dienas kārtība neievēro nekādas esošās ierobežojumus vai kādas uh, starptautiskas konvencijas. Un viens no spiedienu punktiem šai stratēģijai ir tāds, ka ir nepieciešams pilnībā pārdomāt starptautiskās humanitārās tiesības. ASV sauc to par esošo principu pārtulkošanu, lai tajā iekļaut arī jaunās tehnoloģijas. Citi saka, ka tas nav, tā nav tik daudz pārtulkošana vai transliterācija, bet gan drīzāk esošo principu pārveidošana, lai varētu tur tajā iekļaut arī uh, notikuma attīstību, kura pamatā balstās uz tehnoloģiju attīstību. ASV uzskata, ka uh, viņas ir iesaistījušās uh, tādā nestarptautiskā Uh, konfliktā, bet tā kā šis konflikts ir ar Al-Qaida un tā saistītajiem spēkiem, neatkarību no to atrišanās vietas pasaulē, šis ir jauna veida konflikts. Tas, nav, tas ir ne startautisks, tas nenotiek starp divām valstīm, bet tas ir transnacionāls konflikts, jo uh, ienaidnieku spēku mērķi ir uh, atrodās dažādās valstīs visā pasaulē un tādēļ ASV vēlas izmantot pamatotu uh, militāru spēku pret jebkādiem karotājiem, vai uh, tie ir saistīti ar Al-Qaidu, vai tās ir kādas ar Al-Qaidu saistītās organizācijas, neatkarīgi no to atrašanās vietas pasaulē. Tātad sekas uh, būtu ļoti plašas. Pašlaik ASV ir tirgus līderis šīs tehnoloģijas izmantošanā ārpus valsts robežām. ASV ir darbojusies bez starptautiskās konkurences, ja neskaita Izrēlu. Bet tagad mēs ieejam fāzē, kurā vairākas citas valstis uh, tuvojās jau šo sistēmu iegūšanai. Apvienotā karalistē jau tādas ir, Francija, Vācija ir procesā, arī citas valstis. Uh, Un kā jau Nils norādīja, šī tehnoloģija vairojās un attīstās ļoti ātri. Uh, šis militārais uh, pamatojums valstīm ir ļoti svarīgs, jo tehnoloģija, tehnoloģija var būt nāvējoša. Uh, bet, un šis, šī attīstība ir neatgriezeniska. Valstī, pasaulē ar to ir jāsamierinās. ASV analīze par juridisko pamatojumu tehnoloģijas izmantošanai citās valstīs, tas ir pilnīgi jauns juridisks jēdziens, koncepts. Šādu, ne, šādu jēdzienu, šādu izpratni neviena cita valsts nav akceptējusi, un tieši tādēļ tas tiek ļoti spēcīgi apstrīdēts starptautiskajā tiesību, starptautiskajā juridiskajā kopienā ārpus ASV no otras puses ASV uh, amatpersonas jautā, viņām ir tiesības jautāt, ja citas valstis uh, protestē vai nepiekrīt, kādēļ, lai viņi to arī skaidri nepateiktu, jo mēs uztveram klusēšanu par piekrišanu. Citiem vārdiem sakot, ASV ļoti skaidri norāda, ka tā kā parādās aizvien lielāka pārskatāmība pār viņu, uh, Uh, tieskajiem aktiem šī pārskatāmība sākas no centrālās izlūkošanas aģentūras līdz valsts nodaļ, a, uh, dienestiem. A, uh, tad, līdz tam brīdim ASV gaidīs, kamēr pārējā pasaule izteiks iebildumus pret viņu juridisko pamatojumu. Ja šādu iebildumu vai nopietnu iebildumu nebūs, tad ASV pieņems, ka tas tagad ir uh, visu citu valstu pieņemts startautisks uh, juridisks princips. Uh, bet viena lieta ir skaidra, ka tiesību princips un starptautisko tiesību jaunas interpretācijas princips var tikt kļūt par šādu principu ar gluži vienkārši uh, klusēšanu. Un neatkarīgi no tā, vai šāda nostāja būs vai nē, ASV a, turpinās to uztvērt par startautiski vispār pieņemtu un atzītu principu. Un mans īstais vēstījums jums visiem ir šāds. Nils jau norādīja, ka steidzami ir jāveicina starptautisks politikas dialogs, ir jāmēģina panākt vienprātību par piemērojumiem juridiskiem principiem. Ir jāmēģina uh, vienoties par kopēju Eiropas paziņojumu, bet pāri tam visam pašām dalību valstīm ir jāizanalizē un publiski jāizskaidro viņu izpratne par, par piemērojumā starptautisko tiesību principiem. Pašreizējā situācija, kad Eiropas Savienībā nav relevantās politikas, šāda situācija nedrīkst turpināties.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 Paldies! Paldies, ka jūs mani ielūdzāt. Es pārāk daudz nerunāšu, es piekrītu daudz ko, ko jau mēs jau dzirdējām. Varbūt uzsvēršu vēl dažus aspektus, kas netika tā īpaši izcelti. Jautājums par bezapkalpes aparātu lietošanu ir svarīgs elements. Uh, ieroču arsenālā vismaz 20 valstīs, bet uh, šī pretrunīgā uh, situācija, kas ir tagad izveidojusies, vairāk saistās ar šiem, uh, ar šo jēdzienu targeted killings, tātad mērķtiecīga nogalināšana. No 2008. gada šo, šādas aktivitātes īsteno ASV valdība. Uh, Un šīs darbības ir e, šobrīd izraisījušas tādu radikālu situācijas sāsināšanos. To visu vajadzētu paturēt prātā un vajadzētu arī apzināties, ka 76 valstīs ir bezapkalpes aparāti un e, vai līdzīgas tehnoloģijas, Un nevar teikt, ka mēs varam runāt tikai par ASV vai tikai rūpnieciski attīstītās valstis. Protams, ka bezapkalpes aparāti ir būtiski ieroču arsenālā kopumā, un šodien bez tiem nevar iztikt militāru darbību eh, gadījumos, un no Eiropas viedokļa ir svarīgi apzināties, uh, lai būtu diskusija par šo bezapkalpes aparātu civilo izmantošanu. Un sevišķi tas attiecas arī uz kosmosa apguvi un tam līdzīgi. Euh, to saistīti virkni jautājumu, kas ir īpaši specifiski un kas jābūt turprātā tajā brīdī, kad mēs apspriežam bezpilotu lidmašīnas. Turklāt, protams, ir arī virkni pielietojumu, kas ir liederīgs, kas ir leģitīms, piemēram, dabas katastrofu novērsašanā, humanās palīdzības sliekšanā un tā tālāk. Tāpēc runājam par tehnoloģijām, kas, eh, nu, protams, tiek izmantots arvien vairāk un vairāk ikdienā dažāda veida militārijos, gan arī civilajos eh, pasākumos un manevros. Nu, līdz ar to, protams, rodas virkni saistīt eh, jautājumu par juridisko pusi. Uh, gan par starptautisko, gan cita veida sadarbību. Tieši tā kā jau tika teikts, ka pilsoņiem uh, ir nu, arī jā, par to jābūt informētiem un kāda ir šī likumība šādu bezapkāpes aprātu izmantošanā. Es turklāt domāju, ka būtu liederīgi šajā kontekstā uzdot jautājumu, kas paturpina iepriekš teikto, atkādinot pāris elementus, kas man šķiet svarīgi šajā diskusijā. No vienas puses, lūk, eh, izlūkošanas bezpilotu lidmašīnas, kas var ļoti strauji rīkoties, kas ir viegli, vieglas, kas var pārvietoties dažādos augstumos, un tā ir tehnoloģija, kas tiek izmantot arvien biežāk. Un līdz pat šim brīdim bruņotu bezpilotu lidmašīnu izmantošana savukārt ir tikai ļoti, bijusi ļoti ierobežota. Bet arī, diemžēl, arī tie tomēr šobrīd eh, tiek izmantot arvien vairāk un netik strauji gan kā nebruņot šādu struktūru izmantošanu. Vēl viens punkts, kas, manuprāt, ir svarīgs, ir tas, ka jānošķir. E, tāda veida sistēmas, kas tiek izmantotas klasisku bruņotu ko, konfliktu ietvaros, un tad savukārt, piemēram, tādā kā cita veida konfliktos, kā piemēram terorisma apkarošanā. Trešais elements, kas varbūt ir tāds punkts, par ko mums nav domstarpība, bet kas ir nozīmīgs šai kontekstā, un tas ir saistīts ar tādu strauju, eh, cita veida robotu un līdzekļu izmantošanu. Uh, Un te runājam arī, protams, par eh, lidaparātiem, un te runājam par tādiem eh, tālvadības aparātiem un struktūrām, kuru, kuru kontroli ir cilvēka rokās, bet kas tātad, nu, pagabalu tiek kontrolētās. Ir tehnoloģijas, kas arī šobrīd mainās. Tas ne, te nevaram skatīties tādā īstermiņā, nevaram būt tuvredzīgi. Mums ir ļoti uzmanīgi jāsako līdz arī šiem noteikumiem nosacījumiem. Jo šāda veida lēmumi, kas, ko tādā gadījumā pieņem šis rubuns, protams, arī ir saistīts ar virkni dažādām sekām, un tāpēc šeit humānā cilvēku kontroli ir eh, jāspēcina. Līdzīgi kāds attiecas, ar bezapkalps, attiecas uz bezapkalpas lidmašīnām. Nu, piemēram, nevar būt tā, ka viens indivīds pieņem lēmumu par virkni kaut kādu aparātu kopumu, uh, ir jābūt vairākiem operatoriem, lielākai kontrolei, kas darbojas vienlaicīgi, tā lai ierobežot kaut kādu veidu patvaļīgus lēmumus un to risku. Turklāt jānošķir arī divi atšķirīgi scenāriji. Ja skatāmies uz pēdējā, pēdējiem pāris gadiem, tad redzam, ka tā tas ir. Uh, nu, tātad eh, šo sistēmu izmantošanu kara apstākļos. Kopš 2001. gada bezapkalpas lidmašīnas tiek izmantotas militārajās operācijās, kas ir klasisks pēc sava rakstura, vēršoties pret, eh, nu, lūk, pretinieku kara zonās Irākā, Lībijā, Afganistānā protams, ir arī šis vispārīgais jautājums par kara tiesībām, par proporcionālu reakciju, par šiem civilajiem upuriem, ko nes kardarbība savu līdz, bet tāpat laikā te runājam arī par ga gaisa uzbrukumiem un cita veida militārām, militārām operācijām. Un šajā kontekstā nav tādas uh, vispārējas, uh, vispārēja ietvara uh, un, un nav vispārēja regulējuma attiecībā uz šiem bezapkalpas uh, eh, ieroču pasākumiem. Un šajā kontekstā pieskaramies arī zināmām pretrunām, ko mēs visi ļoti labi zinām, respektīvi politika, manuprāt, un ir tā, kas ir svarīgāk, un nevis pašas tehnoloģijas, tieši politika ir debašu centrā. Uh, tas, kas notiek realitātē jau kopš 2001. gada un arī kopš 2008. pēc mirklīšu sniegšu jums arī skaitļus e, attiecībā uz attīstību ASV. Viņi ir attīstījuši pavisam sistemātiku politiku bezapkals lidmašīnu izmantošanā un diezgan mērtiecīgu. Tiek individs izslēgts no visas šīs uh, situācijas savukārt. Tie tiek vērti pret lūk, pret cilvēku kā pret uh, karavīru, tātad cīnītāju. Uh, šāda veida sistēma tiek izmantot Pakistanā, Jemenā, Sol Somālijā un tiek runāts arī par Filipīnām. Kopumā te runājam par 355 šādu uzbrukumi, ko ir konstatējušas nevalstiskās organizācijas. 50 Jemenā, pāris Somālijā un, kā jau teicu, viens gadījums Filipīnās. Un šie uzbrukumi noduši pie tā, ka ir bojā gājuši ehm, ļoti daudz upuru un tiešām arī veiksmīgs tas viss norisinājies. Bet ir bijuši arī civilie upuri, vairāk kā 3000 civilu upuru, kā jau teicu, šie skaitļi nav tādi viennozīmīgi, viņi tiek arī apstrīdāti. Gribētu uzsvērt, un tas ir tāds zināms paradoks, ka šī politika ir attīstījusies tieši Obamas vadi, e, administrācijas laikā. Pirmās administrācijas laikā bija gandrīz sešreiz vairāk uzbrukumu nekā Buša administrācijas laikā. Un tas e, nu, nozīmē to, ka viņiem, e, viņi izmanto terorismu apkarošanas politiku zināmā mērā kā aizbildinājumu un savos manevros lielā mērā izmanto šādu veidu uzbrukumus. Ņemot vērā, kāda ir militārie rezultāti, amerikāņi apliecina, nākot klē arī ar virkni argumentiem, kas varbūt ir pat pamatoti, ka šāda veida struktūras dod ieguldījumu un uzlabo tradicionālu cīņu šajā jomā, tātad apkarojot terorismu, ļauj vadīt operācijas, kas ļauj apkarot Alkaidu, viņi pavisam konkrēts termiņš šeit izmanto, un tos es citēju tagad no attiecīgās ASV stratēģijas, un viņi lēš, ka Alkaidas vadītāja no iznīcināšana faktiski ietilpst visā šajā ciņā. Nu, ārkārtīgi grūti, protams, to tā konkrēti izvērtēt. Citi saka, ka drīzāk tam ir tādas negatīvas uh, sekas, jo tajās zonās, kur tiek veikt šie uzbrukumi, uh, nu, reakcija vēl tikai sāsinās. Nosacīja, noslēgumā gribu teikt vēl kādus pāris punktus. Pirmām kārtām, atsaucoties to, ko iepriekšēji runātēji teica, es gribētu teikt, ka nedrīkst jaukt iero, ieročus mm, un ieroču, ja tehnoloģiju izmantošanas veidus. Tehnoloģijas pašas par sevi, protams, ir ļoti atbilstīgas. Tās var arī, mm, tehnoloģijas var īstenu, izmantot arī citos veidos, bet, protams, jāatcerās, ka ka tās var izmantot gan gaisa uzbrukumos, ir šie precīzi trāpījumi ieroči, tāpat arī snaiperi var tikt izmantoti, kas var veikt tos pašus darbus, ko veic šie automatizētie eh, aparāti. Tehnoloģijas kā tādas pašas pa sevi nerada cilvēktiesību pārkāpumu jautājums, nu, izņemot varbūt šos ķekarbumbas ir tādas problemātiskas. Bet viens jautājums pilnīgi noteikti paliek atklāts, respektīvi šis um, ehm, bezpilotu lidmašīnu izmantošana starptautisko tiesību kontekstā, kas attiec uz šo valstu atļauju eh, tajās valstīs, kur šīs operācijas tiek īstenots, un te jāspēj nodalīt tādas valsts kā Somālija, piemēram, kur faktiski nav nekādas valdības, nav pārvaldības, un tam arī konkrētas sekas, Jemenu, kur savukārt šķiet, ka Jemenas varas iestādes uh, ir, eh, nu, tādu de facto, ja neoficiālu piekrišanu šāda veida uzbrukumiem devošas, un visbeidzot, piemēram, Pakistānu, kur situācija ir daudz savādāka un mulsinošana. Pakistānas militārās iestādes, protams, ir informēts par šo politiku, bet valdība oficiāli ļoti skaidri un gaiši izteikusies pret šādu politiku. Otrs jautājums, par ko jārunā, ir nepieciešamība aizsargāt civiliedzīvotājs. Manuprāt, tas ir viens no galvenajiem aspektiem, kas saistīti ar starptautiskajām humaniem tiesībām. Manā nostāja šai ziņā, protams, arī ir diezgan skaidra. Es domāju, ka būtu tikai godīgi teikt, ka tas veids, kādā tiek izmantots bezapkalpas lidmašīnas šodien, nu, varbūt ne pirms desmit gadiem, bet šodien NATO uzbrukumos tas tiek darīts tā diezgan ķirurģiski faktiski. un pateicoties šīm iespējām civilu upuru skaits tiek samazināts. Un vienam no uzbrukuma veidiem ir, piemēram, ie, piemēram, to iespējams, piemēram, veikt, neveicot īpaši ide, upuru identifikāciju. Un tad, protams, operators tā ir vēl viena joma, kas jāapspriež, kas attiecas uz operatoru. Uh, tad ir ārkārtīgi svarīgi šeit nodalīt e, izmantojumu, ko īsteno bruņoties spēki saskaņā, protams, ar noteikumiem, kas, e, kuri, kas ir saistoši bruņot konfliktu gadījumā un tā tālāk, viņiem ir jāatskaitās, viņam jānodrošina atbilstība kara tiesībām un visa veida principiem, kas ar to saistīti. Tātad tas ir viens, un otrs ir gadījums, kad, piemēram, bezalkohola slimšanas izmanto izlūkdienesti, slepenie dienesti. dienesti kas pilnīgi automātiski jau pārs, pārkāp visas tiesības, un, protams, ir dažādi veidi slepeni noteikumi, tā tālāk nekāda veida atskaitīšanas nenotiek. Bija interesanti atzīmēt, ka Brennankungs teica, ka ASV ir ļoti dzīvīgs debats par šo jautājumu, un tā rezultātā varbūt noteikumi tiks padarīti striktāki. Tomēr vēl joprojām aktuāli vairāk jautājumu. Piemēram, vai ir pienācis tas īstais laiks starptautiskām debatēm par šiem jautājumiem? Es domāju, ka nepaciešības pēc debatēm, protams, ir saistīts ar tehnoloģiju lomu, kā jau teicu, pavisam tuvā nākotnē varam nonākt pie situācijas, kur šāda veida tehnoloģijas izmantos arī tās valsts, kas nav mūsu sabiedrotie, nav mūsu draugi. Piemēram, atsaucoties uz ASV uzbrukumiem, kā attaisnojam arī pašu darbībai. Tāpēc šie jautājumi būs problemātiski, un tāpēc ir vajadzīgs kaut kāda veida kopējs ietvers, eh, manuprāt. Ar to arī beigšu savu uzstāšanos. Nu, protams, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Danke. Paldies, uh, Granda kungs. Jūs arī pieminējāt civilistus, kas cieš no šo tehnoloģiju izmantošanas. Tas nenotiek viss šad un tad, bet ļoti bieži. 17. datumā mēs dzirdējām, ka septiņi civilisti tika nošauti uh, Pakistānā. Uh, un jo esot bijusi slepena vienošanās starp izlūkdienestiem ASV un Pakistānā, un civilo upuru situācija ir tas, kas mūs skar šajā komitejā ļoti tiešā veidā, un organizācijas reprīv pārstāve, kas tieši nodarbojas ar šiem jautājumiem un pēta tieši juridiskās iespējas. Uh, kā aizstāvēt šādus civilos upurus. Tagad ir nākamā runātāja. Tā ir Hilarija Brūka Staufere. Viņa ir prīf direktora vietniece. Apvienotā karalista, lūdzu. Thank you. Paldies. Reprīv ir juridiska labdarības organizācija, kas ir Londonā. Uh, un mēs strādājam par ļaunprātīgu, ļaunprātīgām darbībām karā pret terorismu. Tas viss aizsākās ar Guantanamo, bet nu tagad strādājam pie viskaukā, visāda veida ļaunprātīgām darbībām cīņā pret terorismu. Un reprīva atzīst, ka bez, bez apkalpes aparāti ir nākamā lielā lieta, jo būtībā šie aparāti ļauj vest karu no cita kontinenta pilnībām šiem bezapkalpes aparātiem ir civili upuri, un bieži vien šie aparāti tiek izmantoti ne militāriem nolūkiem. Šāda veida izmantošana jau īpaši strīdīga, uh, ja domājam par nākotni, cilvēkiem rodas šaubas par uh, privātuma aizsargātību, un jo plašāk tiks izmantoti šīs bezpilota lidmašīnas, jo plašāks vērtīsies šīs bažas. Viens no ASV senatoriem nesen paziņoja, ka viņš autorizētu uh, bezpilotu lidmašīnu izmantošanu uh, Bostonas spridzināšanu kontekstā iepriekš. Un, bet tas jau īsti neko nenozīmē. Kā notiktu šo bezpilotu lidmašīnu autorizācija? Vai jūs autorizētu bruņotu bezpilota lidmašīnu atrast kādu vienu personu, kurš ir ievainots un slēpjas laivā? Uh, Pašlaik eh, jautājums ir par bruņotu bezpilotu lidmašīnu izmantošanu konfliktu zonās, kas ir eh, šī izmantošana ļoti strīdīga. Jautājums ir par uh, to, vai šo bezpilotu lidmašīnu izmantošana ir uh, likumīga vai starptautiskie noteikumi attie, attiecas uz bezpilotu lidmašīnām, un vai šajās lidmašīnas apdraud valstu suverenitāti, vai šādas valstis kā Jemena vai Pakistāna varētu piekrist tam, ka ASV, CIA vai citas izlūkošanas aģentūras izmantotu bezpilotu lidmašīnas. Ja jā, kā tas noticis Pakistānā. Iepriekš viņi sniedza šādu piekrišanu, bet tagad vairs nē. Kā tas ietekmē uh, Uh, karadarbības noteikumus. Šie jautājumi ir jārisina, un pie tiem jau tiek strādāts tādās vietās kā Eiropas parlaments, ASV senāts un ANO. Mana organizācija Reprīv un arī citas startautiskas cilvēktiesība organizācijas ir ļoti ieinteresētas šajās debatēs, bet mūsu uh, galvenais fokus, kā jau vienmēr, ir uh, bezapkalpes aparātu ietekme uz uh, civiliedzīvotājiem. Mēs jau īpaši uztraucamies par to, kādu ietekmi šie aparāti atstāja uz civiliedzīvotājiem, jo īpaši tādām valstīm, kuras atrodas ārpus uh, militāriem konfliktiem, tādās valstīs kā Pakistāna, Jemena, Somālija, uh, bezapkalpes aparāts, aparāti tiek izmantoti Afganistānā, tur izmanto uh, NATO. Uh, tur atrodas arī ANO novērotāji, viņi uh, norādīja, ka šādi aparāti tiek izmantoti, ir arī civili upuri, tik norādīta NATO atbildība un tas, ka šie jautājumi ir jāizmeklē un jārisina. Pašlaik starptautiskā sabiedrība ir pievērsus lielu uzmanību Afganistānas situācijai. 2014. gadā tiek paredzēts, ka Uh, šī militārā darbība 14. gadā Afganistānā beigsies, bet ir ļoti uh, kārdinoši risinājums atstāt bezapkalpes aparātus uh, Afganistānā pēc tam, kad armija to ir pamatusi. Jautājums paliek par tādām valstīm kā Pakistāna, Jemena, Somālija, jo starptautiskā sabiedrība nav pievērsta tām pastiprināt uzmanību un bezapkalpes aparātus izmanto CIA e vai kādas saistītās organizācijas vai arī ASV uh, armijas spēki. Un tad šīs uh, zonas, kur arī faktiski notiek bezapkalpes aparāta izmantošana, um, uh, šīm uh, zonām nav tiek, uh, netiek pievērsta starptautiskā sabiedrības uzmanība, un viņi jo īpaši izjūkš, izjūtu šo aparātu izmantošanas seks. Reprīvi ir aizsūtījis savus pārstāvis uz uh, Pakistānu, Jemenu, lai intervētu vietējos iedzīvotājus, kuri savā ikdienas dzīvē saskarās ar šo bezapkalpas aparātu izmantošanu. Un noskaidrotājs ir šausmīgs, jo uh, aparātu izmantošanā ir briesmīgas sekas uz civiliedzīvotājiem šajās valstīs. Un es šeit nerunāju tikai par uh, uh cilvēkiem, kur kļuvuši par upuriem uh, bezakāps aparātu uzbrukumos. Mēs runājam par cilvēkiem, kuri vēlas doties savās ikdienas gaitās un uz, kur, uz kurām tiek atstāta negatīva ietekme. Uh, ir jārunā par nepamatotu, nelikumīgu bezapkalpes aparātu izmantošanu, kas atstāja negatīvas sekas uz, uz uh, civiliedzīvotājiem un arī pastiprina šo korporatīvo sarežģītību. Uh, ir jāuzdod arī jautājums, vai bezapkalpes aparātu ražotājiem ir atbildība uh, par to, kā gala beigās tikt izmantot viņu saražotie aparāti. Es domāju, ka diskusijai par bezapkalpes aparātiem vajadzētu pamatoties uz to, kā patiesi ir dzīvot valstīs, kur šie aparāti tiek izmantot. Pakistānā, piemēram, bezapkalpes aparāti uh, lido 24 stundas diennaktī, tiem ir dūcoša skaņa. Dažreiz to var dzirdēt, dažreiz nē, bet cilvēki zina, ka šie aparāti atrodas, un cilvēki, sievietes, bērni tiek nepārtraukti uh, biedēti Uh, un tam ir ļoti negatīvas sekas uz visu sabiedrību kopumā. Vecākiem ir bail sūtīt savus bērnus uz skolu, skolotājiem ir bail ierasties skolā un mācīt, tirgotāji nevar tirgoties, uh, šoferi ir zaudējuši savus klientus, un tas ietekmē ekonomisko dzīvotspēju jau tā ļoti maz attīstītos reģionos. Vienkārši gājiens uz tirgu var kļūt, kļūt par nāves spriedumu. Uh, jo jūs nekad nevar zināt, kurš atradīsies jums blakus un kurš ir nogalināmo sarakstā. Un jau vairāki iepriekšējie runātāji uzsvēra šo nepieciešamību paaugstināt nepieciešamību pēc atskaitīšanās. Ir skaidrs, ka cilvēki, kurus tieši ietekmē bezapkalpes aparāti, nekad neredzēs sarakstus, kurus mēs uh, apspriežam šeit. Uh, šī informācija nekad netiks nodota kādam vietējam iedzīvotājiem, kurš dzīvo uh, lauku reģionos. Uh, bezgalbas aparātu uzbrukumos tiek novērtēts īpašs fenomens, ko sauc par double taps, piemēram, uh, uh, šo aparātu uh, operatori nevar precīzi zināt, kam viņi ir uh, trāpījuši. Uh, radini, tātad radinieki var ierasties šajā uzbrukuma vietā, lai mēģinātu atrast kādus cietošos, bet drošības pēc tiek uh, vēlreiz atkārtots uh, uzbrukums. Un saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, tad tas sanāk uzbrukums glābējiem, un tas nav pamatojums. Un tā rezultātā cilvēki, kur varbūt būtu gribējuši palīdzēt, vairs uh, to nu, nedarīs. Un cilvēki, kur tikuši ievainoti pirmajā uzbrukumā, uh, vienkārši nomirst, ja neviens nevēlas tiem palīdzēt. Cilvēki nezin, kā viņi var kļūt par mērķiem, uh, rodas dažādas baumas par to, ka kaimiņi varētu būt uh, uzbrukuma uh, upuri. Ir baumas, ka ir tāds mikročips, kuru CIA e ir um, iedavuši informētājiem, un šo čipu var novietot uz uh, potenciālā mērķa mājas sliekšņa. Un tas viss, tas viss šie apstākļi padara cilvēks daudz nervozāks, cilvēki neuzticās saviem kaimiņiem. Uzbrukumi uh, ir uh, ļoti. Uh, var rasties uzbrukumi, uh, kad uh, mērķis nav pilnībā skaidri noteikts ir eh, grūti uh, izskot notikumu uh, attīstībai. Varētu rasties dažādas aizdomas, bet uh, bez, bezakāps aparātu uzbrukums būtībā ir nāvis spriedums cilvēkiem, kuri uh, pulcē savās kopienās. Cilvēki nevar zināt, kāda veida uzmanība tiek uzskatīta par aizdomīgu, vai pastaiga divatā, vai, vai četri cilvēki vienā mašīnā ir par daudz šos jautājumus civiliedzīvotājs sev uzdod katru dienu ir azīrī vīrietis vecumā no 18 līdz 65 gadiem, jūs nekādā veidā nevarat justies droši. Pagājušajā gadā iznākošajā ziņā, iznākušajā ziņojumā tika norādīts, ka Obamas administrācija pieņem, ka vecu, vec, vīrieši šajā vecuma grupā ir iesaistīti militārās grupās. Vairāki uh, tad, no kopējā nāves gadījumu skaita patiesie militārie līderi sastāv tikai ļoti nelielu daļu. Un viņiem ir pieeja policijā datiem, un viņi zina, ka ne, aparātu uzbrukumi nezina, kam viņi uzbruk. Un tikai 2 no līdz 3 procenti no upuriem ir augsta ranga militārie līderi. Tūkstošiem nogalināto ir civiliedzīvotāji nevainīgi iedzīvotāji. Eh, divi procenti no trīs tūkstošiem nav daudz. Mums tiešām vajadzētu zināt, kas ir konkrētie cilvēki, eh, ja viņiem tiek uzbrukts. Tas arī eh, viss no manas puses. Mums ir nepieciešama lielāka atskaitīšanās procedūra, un mums ir jāturpina uztraukties par civili iedzīvotājiem. Uh, un reprīvi turpinās doties tādām vietām kā Jemena un Somālija, mēģinās apzināt situāciju. Bet es uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir jānodrošina šis pretspars ASV, jo, jo šāda pretspara nebūs, tad ASV uztvers klusēšanu par piekrišanu, un to mēs nevaram pieļaut. Paldies! Thank you, miss. Paldies, Štaufers kundze. Tagad būs 5 minūšu video, un Marija Elēna Konolija, Okonele, Okonela, um, kas, nodarb, kas strādā Notradamas universitātē ASV, kas ir ļoti zināma speciāliste starptautisko konfliktu risināšanas pētījumos, un pēc video mums būs debates. Paldies par iespēju Atvainojiet, lūdzu, lūdzu apturiet video, saka priekšēdētāji. Šķiet, ka būs vajadzīgs austiņas, jo nav skaļums pietiekams. Thank you very much for... Paldies par iespēju, uh, par uh, izteikties par uh, šo mērtiecīgo nogalināšanu militāros konfliktos. Mans uzstāšanās balstīsies uz atziņām, kas ir iegūtas konstitūcijas un civiltiesību uh, apakškomitejas darbā. 2002. gadā pirmo reizi bezaparāta lidaparāta tika izmantot Jemenā. Um, tika nogalināti seši cilvēki. Uh, Līdz šim šī aparāta ir izmantot arī Jemenā, Somālijā un Pakistānā, un ASV ir nogalinājusi 4000 cilvēkus, um, un no tiem 2 līdz 3000 bērnu. Lielākā daļa no šiem upuriem ir uh, gājuši bojā Obamas administrācijas laikā. Un, uh, attaisnojums šīm aktivitātēm ir tāds, ka it kā netiek piemērotas startautiskās tiesības. Uh, taču ir, eh, patiesībā situācija ir gluži pretēji. Ir skaidrs, ka galvenais jautājums ir juridiskais, kā eh, vērtēt šo ieroču izmantošanu bruņoto konfliktu zonās. Un ASV administrācija ir trīs attaisnojumi. Pirmais tā cīnās visā pasaulē pret noteiktā militāristu grupā, otrā ir pašaizsargāšanās un trešā attiecīgā valsts, kurā aktivitātes notiek, ir devis piekrišanu. Uh, Pirmais - globālais karš. Šie uh, Katrai personai ir tiesības uz dzīvību, un valsts var tikai apdraudēt cilvēku dzīvību miera situācijās, ja ir absolūti nepieciešams cilvēka aizsardzībai pret vardarbību. Uh, līdz ar to pastāv ierobežojumi. Buša administrācija pēc 9. Eh, septembra, 11. septembra uzbrukumiem eh, pasludināja globālo pretterorisma karu eh, pret Al-Qaidu, Talibānu, talībiem un citām uh, nevalstiskām grupām. 2008. gadā prezidents Obama apstiprināja uh, ka ļoti kritiski izturās pret šo globālo karu. Tā pašā laikā viņa juridiskie un politikas mm, konsultanti lielākoties īsteno to pašu politi politiku, nosaucot to vienkārši savādāk. Un būtībā šobrīd var redzēt, ka vienīgā atšķirība ir tam, ka politika iekšienē nav gluži tāda viendabīga. Haralds Ko sākotnējais agrākais juridiskais uh, konsultants ir teicis 2010. gadā, ka uh, um, attiecībā uz Talibānu, Talibiem un līdzīgām grupām ASV atrodas bruņotā konfliktā ar Alkaidu. Un es neredzu īsti, kur ir atšķirības starp Buša un Obamas politiku. Uh, Un būtībā var redzēt, ka šis uh, karš ir iespējams, šie militārie konflikti visvairāk ir iespējami vājās, neattīstītās valstīs, kur, um, tā teikt, uh, cīņa pret terorismu nenotiek tā, kā ASV to iedomājas. Uh, situācijas, kurās cilvēki sastopas ar apdraudē, apdraudējumu savai dzīvībai, atšķirās uh, at, atšķirībā no tā, vai viņi dzīvo zonās, kurās ir bruņots konflikts vai nē. Bet starptautiskās uh, humanitārās tiesības attiecās tikai uz bruņotiem konfliktiem un okupācijas situācijām. Eiropas Savienība ir apņēmusies dot patvērumu cilvēkiem, kas bēg no bruņotiem konfliktiem. Uh, Es piecus gadus eh, strādāju starptautisko tiesību komitejā un esmu iepazinusies ar situāciju un var redzēt, ka eh, starptautiskās tiesības bruņotā konflikta uh, situācijā var attiecināt uh, tad, ja cīnās divas vairāk vai mazāk organizētas bruņotas grupas, bet uz mērķiecīgo nogalināšanu Pakistānā, Somālijā un Jemenā šāda, šādas tiesības neatiec. Otrais attaisnojums - 51. pants attiecībā uz pašaizsardzību. Apvienoto nāciju harta un uh, pants 2.4 aizliedz izmantot uh, vardarbību um, ne, pārāk nepārsniedzot, pārsniedzot noteiktu minimālo līmeni. Ir arī divi izņēmumi šim pantam. Septītajā daļā drošības padome ir, um, ir leģitimēta atļaut izmantot spēku, ja ir draudi mieram, miera laušanai un uh, ja pastāv agresijas draudi. Uh, bet 51. pantā, 7. nodaļā valstīm ir tiesības uh, pašām sevi aizsargāt, ja rodas bruņots konflikts pirms uh, spēkā tiek uh, laisti m, spēki, ko, uh, kas uh, rīkojas drošības padomes vārdā. Un 51. pants paredz, ka uh, Uh, valsts, kurai tiek uzbrukts, var īstenot ofensīvu militāru uh, pret uh, spēku vai pret, cīnīties pret šo uzbrukumu. Bet šobrīd mēs redzam, ka tā saucamās nevalstiskās ieinteresētās grupas vai organizācijas spēja kontrolēt ļoti lielas teritorijas. Uh, valstīs, kuras it kā nav piekritušas spēku izmantošanai. Tas attiecās arī, piemēram, uz Taliban, Tālibiem Afganistānā 2001. gadā un šobrīd arī Ziemeļ Irākā. Valsts, kas aizstāvās, viņai ir jābūt uh, spējām pierādīt, ka tā izmanto militāro spēku attiecībā uz uzbrucēju valsti, ka tas ir nepieciešams tās pašaizsardzībai. Uh, Un ja valsts to spēj, tad uh, pašaizsardzības gadījumā nenotiks ļoti, nebūs ļoti lieli cilvēku zaudējumi. Tāpat uh, pastāv arguments, ka militāro spēku var izmantot, ja bruņotais uzbrukums ir gaidāms vai ar to var rēķināties. Uh, Un šeit 1842. gadā konfliktā starp ASV un Britā, Lielbritāniju, kad uh, tika nogremdēts kuģis vārdā Karolīna, tad ASV arguments un uh, vienošanās ar Britiem paredzēja, ka pašaizsardzības spēku pašaizsardzībai var izmantot spēku situācijās, kurā nepie, tas ir tiešām nepieciešams un uzbrukums ir gaidāms kuru katru brīdi. Taču tāds vārds iminent šajā vienošanās tekstā vispār nepastāv. Tāpat šis gadījums ar Karolīnu uh, Uh, notika uh, pirms vairāk nekā simts gadiem, kad pirms tika pieņemta apvienoto nāciju harta un tās 51. pants, bet joprojām šis gadījums ir būtisks, lai saprastu uzbrukumu nepieciešamību, kā to vērtēt. Un uh, pēdējais par piekrišanu, lai izmantotu militāru spēku cilvēku nogalināšanai un mantas iznīcināšanai citas valsts teritorijā. Eh, ir jārīkojas saskaņā ar startautiskajām tiesībām. Piekrišanai ir jābūt no valsts īstenā vadītāja, un otrkārt, ja tiek iesaistīts militārs spēks, tad uh, Piekrišanai ir jābūt tādā kā ielūguma formā no valdības, lai um, attiecīgajā valsts var uh, iekļauties ar savām militārajām operācijām un īstenot tās valsts teritorijā, bet valdībām ir iespēja izmantot, valdības drīkst izmantot militāro spēku pret saviem pilsoņiem tikai nemieru un sacelšanās gadījumā, līdzīgi kā tas šobrīd ir Afganistānā. Uh, Un noslēgumā man ir tikai viens jautājums. Kāpēc administrācijas juridiskā analīze ASV ir tik lieliem trūkumiem? Un man ir divas iespējamās atbildes. Pirmais. Uh, ASV uh, nepastāv īsti pareizs priekšstats par to, ko nozīmē uh, publiskās starptautiskās tiesības, un lielākā daļa uh, tiesību universitāšu arī um, nav, tajā, tās nepiedāvā profesors, kas pārzinātu startautiskās tiesības. Un arī uh, juridiskie konsultanti Tieslietu departamentā bieži ir tādi, kas nevēlās ievērot startautiskās normas un būtībā interpretē startautiskās tiesības tā, kā nu viņi to saprot. Paldies! Paldies! Tagad um, mēs esam uzklausījuši visus runātājus, varam sākt debates, un es domāju, ka mēs varēsim izmantot arī atziņas, lai uh, varētu uh, veidot Eiropas Savienības parlamenta politiku šajā jomā. Pirmā runātāja Gomeša skundze. Gomeša skundze. Uh, there are There are days when one ir dienas, kad smagi strādājot parlamentā, rodas jautājumi, vai kāda jēga vai pilsoņi apzinās mūsu darba nozīmību, vai mēs paši apzināmies, ka mūsu darbs ir būtisks un nozīmīgs. Bet šī ir viena no tām dienām, ka mēs saprotam, ka mūsu darbs ir ārkārtīgi svarīgs un ka mums ir jāeksistē un mums ir jārīkojas, lai mēs varētu apstādināt situāciju vai vismaz sag saglabāt situāciju tādā veidā, kā par to runāja mūsu cienījamie viesi. Tie no mums, kas pie mums, ka parlamentā strādā pie ārlietu politikas, jau ir daudz dzirdējuši un daudz lasījuši par lietām, uz kurām tika vērsta mūsu uzmanība šodien, bet situācija pavisam citādāka, ja saņemat tādu visaptvarošu uh, uh, informāciju par situāciju, dzirdat informāciju par dažādām pieejām, jo īpaši par tādām pieejām, par kurām mums pastāstīja brīva pārstāve, kas ir balstītas uz darbu, kas tiek veikts uz vietas, sadarbojoties ar uh, iedzīvotājiem, kurus uh, tieši ietekmē šie uzbrukumi. Šis nav tikai cilvēktiesību jautājums. Un esmu viens no cilvēkiem, kas uh, ierosināja šo sanāksmi uzklausīšanu. Uh, aizsākumā mēs to aplūkojām no cilvēktiesību uh, punkta, bet es esmu priecīga, ka šī sanāksme izvērtās par kopēju sanāksmi starp mūsu komiteju un drošības aizsardzības apakškomiteju. Šī tēma ir svarīga ne tikai AFED, bet visam parlamentam. Mums ir ātri jāpanāk rezolūcija. Šai rezolūcijai jābūt pēc iespējas visaptvarošākai. Tas ir jāiekļauj mūsu delegācijas uz ASV dienas kārtībā, uh, Eh, šeit redz arī Sāru Lat, kura eh, eh, piedalījā, piedalās mūsu delegācijā uz ASV. Mums ir nepieciešama līdzīga sanāksme ar mūsu amerikāņu kolēģiem, kur uh, piedalās ar mums uh, transatlantiskajā dialogā. Viņiem jāsaprot, cik milzīgas ir sekas šai ASV politikai. Es esmu Obamas atbalstītāja, lai gan es par viņu nevarēju balsot, bet es esmu viņa atbalstītāja. Bet pašlaik esmu šokā par to, kas tika teikts, ka Obamas administrācijas laikā uzbrukumu skaits ir palielinājies sešas reizes, ko, nekā Sešpas, tas kļūst sešreiz vairāk nekā Buša administrācijas laikā, un tas ir saistīts arī ar to, ka ir attīstījis, attīstījis izveidojusi Amerikas administrācija sniedz pilnībā nepamatot, nelikumīgu pamatojumu un attaisnošanu izmantojušies mērtiecīgās nogalināšanas programmas. Uh, esmu viens no cilvēkiem, kas patiesībā ir redzējis, kādu labumu var dot bezapkalpes aparātu tehnoloģija. Kā jau eksperti norādīja, ne jau pati tehnoloģija ir slikta, tai var būt ļoti uh, pozitīvi piemērošanas veidi. Un, piemēram, misijā Kongo 2008. gadā es redzēju, kā šo uh, bezpilota lidaparātu izmantošana uh, bija ļoti liederīga, lai kartētu milzīgo urbāno uh, reģionu, un tas palīdzēja misijai, uh, kuru, kuru bija pieprasījusi ANO, lai uh, palīdzētu veicināt demokrātiskas vēlēšanas šajā valstī. Es jau īpaši vēlētos jautāt Grānda kungam, vai jūs varētu sīkāk paskaidrot vai uh, bezaparātu, bezapkalpes aparātu izmantošana uh, apdraud cilvēku drošību. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams pieprasīt Eiropas Savienības valstu valdībām un Eiropas Savienības institūcijām, lai viņi pauž savu nostāju un lai uh, ASV valdība nevar turpināt darboties pēc šī klusēšana piekrišana principa, izmantojot tehnoloģijas, kurām var būt ļoti negatīva ietekme un sekas. Un pašlaik mēs eh, nenovērojam tikai nelikumīgo uzbrukumu uh, skaita palielināšanos gala beigās, tas tā ir terorisma izplašanās. Un mēs jau esam redzējuši pretreakciju, redzot, ka aizvien vairāk tiek rekrutēti teroristi, teroristu organizācijās. Un neatkarīgi no tā, vai ir uzbrukums, kuru veids cita valsts uz uh, valstīm, sabiedrībām, kurus uh, viņi uzskata par dumpiniekiem vai disidentiem, vai kas tad notiek ar Uh, nevalstiskiem aktoriem. Es vēlētos, lai paneļa runātāji pievērstos arī šim jautājumam. Ja kāda no teroristu grupām piekļūst šai tehnoloģijai, kuru patiesībā ir viegli, viegli piekļūt tagad, uh, viņi varētu piekļūt tādām ļoti uh, vienkāršām tehnoloģijām un uzmest kādu nejauku bumbu Eiropai vai ASV vēstniecībai Un vai tas varētu notikt kādā valstī ar sliktu drošības sistēmu, piemēram, Gvinējā Bisavā? Paldies, Ana! Manā sarakstā ir seši runātāji, un es arī vēlētos, lai ārējās darbības dienas iesaistītos sarunā. Hulē kundze. Paldies! Manuprāt, bezapkalpes aparātu jautājums parāda cik ļoti tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, arī sabiedrības dzīvi, sociālo dzīvi kopumā. Un, manuprāt, mums ir ļoti jānodala militārais un civilais izmantojums. Ja tehnoloģija tiek izmantota civiliem mērķiem, nu, manuprāt, kam varētu būt kādi iebildumi? Varbūt te ir nepieciešams pat startautisks tāds juridisks atbalsts šai tehnoloģijas izmantošanai, bet runājot par startautiskajām tiesībām, tad tās, manuprāt, visnotaļ um, ietver arī normas attiecībā uz šo aparātu izmantošanu. Uh, Un, protams, ka izlūk dienests jautājums šeit kļūst būtisks saistībā ar ASV un centrālo izmeklēšanas pārvaldi. Liela problēma par ko mums jādomā. Mēs to varam šos bezapkalpes aparātus uztvert kā Uh, tā kā tādu vadītu raķeti vai šāviņu, un ko nozīmē šis militārais izmantojums, kādas ir tā izpausmes, vai mēs varam runāt uzreiz, ka tādā gadījumā varam runāt par kāru tradicionālajā izpratnē, vai to varētu kaut kā piemērot kādus starptautiskos standartus, jo ASV tiešām atsaucās uz šo 51. pantu no ANO hartas un sauc šīs aktivitātes par pašaizsardzības pasākumiem un uzskata, ka tā ir juridiskā bāze viņu darbībām. Manuprāt, tā gluži nav. Un man ir daži jautājumi mūsu ekspertiem. Vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams atsākt pārunas vai pārskatīt pašreizējo likumdošanu, lai šī, šī, šos jaunā veida ieročus, kas visnotaļ var būt ieroči, uh, vai tiem ir nepieciešami jauni noteikumi, lai tiktu skaidrībā par to, cik tālu mēs varam runāt par karu šajā kontekstā turpmākajos 50 vai vairāk gados. Uh, tiesiskā bāze, starptautiskās tiesības šobrīd nu, neatbilst tehnoloģijas attīstības līmenim. Mēs uh, dzirdam no starptautiskām sabiedrības, ka ir nepieciešams, eh, nepieciešama jauna likumdošana. Otrs jautājums, kas man radies par eh, civilo izmantojumu šīm tehnoloģijām, vai jūs varat mazliet vairāk eh, konkrētāk paraksturot jomas, kur šos aparātus visnotaļ labi var izmantot. Paldies! Kopas kundze, lūdzu. Very much. I would like also to congratulate committees to organize. Paldies, es arī gribēju uzteikt abas apakškomitejas, kā norganizējāt šo ļoti vajadzīgo un interesanto sanāksmi. Jautājums ir ļoti svarīgs, un es pilnībā piekrītu Anai, ka ir nepieciešama rezolūcija, jo mums ir jāvirzās uz priekšu ātri. Tikai vakar paskatītājs saņēmu vēstules kopiju, kuru uh, nosūtījušas divas starptautiskas cilvēktiesība organizācijas prezidentam Obamam, izsakot bažas par bezapkalpes aparātu uzbrukumiem un civiliedzīvotāju upuriem karā pret terorismu. Šajā parlamentā deputāti jau ir apvienojuši savu balsi pret ASV bezapkalpes aparātu politiku, kas ir pretrunā ar starptautiskajām normām. Es baidos, un tieši tādēļ ir nepieciešama uh, rezolūciju, ka es baidos, ka ASV piemērs ir tikai sākums tam, kas varētu kļūt par uh, bezapkalpes aparātu izmantošanu globālā mērogā. Uh, ir uh, svarīgs solis, ka mums ir Obamas prez, prezidenta Obamas deklarācija, kurā viņš pauda, ka ASV uh, uzbrukumi kļūs caurskatāmāk Amerikāņu, Amerikas pilsoņiem un arī pasaules iedzīvotājiem. Uh, bet mums ir arī jāiesaistās, lai varētu precizēt šo juridisko pamatojumu bezapkalpas aparātu izmantošanu, lai nodrošinātu saskaņotību un atbilstību starptautiskajiem humanitārajām tiesībām. Ga nekāda veida civiliedzīvotāju nogalināšanu nevar uzskatīt par pamatotu, un šādiem uzbruku, šādi uzbrukumi ir jātiesā. Un kā jau tika norādīts, tad bezakāps aparāts var izmantot tikai militāru konfliktu gadījumā, un šādos gadījumos ir jānodrošina civiliedzīvotāju aizsardzība. Uh, viena lieta, kas varētu sniegt uh, pozitīvu ieguldījumu, ir eksport, ekspertu uh, viedoklis. Tajā tā kā bezaklāpes aparāti var tikt transportēti un tie bieži vien var nonākt varbūt nepareizajās rokās, ir nepieciešams ieviest eksporta kontrolas režīmu. Uh, šis ir uh, vienkāršs jautājums Emersona kungam. Kā jūs saredzat ES lomu un tās uh, dalību valstu lomu saistītajās ANO diskusijās? Un ko jūs gribētu, lai parlamentārieši darītu, uh, atbalstot starptautiskos centienus ierobežot bezapkalpas aparātu izmantošanā. Paldies! Un tagad došu Latvats kundzei, jo viņai ir jādodās prom. Liels paldies! Paldies priekšādātāji! Mēs paldies, ka noturējāt šo uzklausīšanu. Man bija kop, iespēja kopā ar Annu Gomešu un Vīta Vārēšu kungu pirms pāris nedēļām noturēt neformālu uzklausīšanu Un tagad lūk ir šis oficiālais pasākums. Augstu vērtēju visu runātāju ieguldījumu, bet gribēju konkrētāk atzīt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir reaģēt uz Emersona kunga aicinājumu, respektīvi uzsākt Eiropas Savienības reakcijas kampaņu pret šiem notikumiem. Mēs to varam darīt, lūk, arī nacionālajos parlamentos pilnīgi noteikti un valdībās. Es pilnīgi noteikti centīšos to darīt Lielbritānijā, savā valstī. Bet nu, varbūt mēs varētu arī domāt par mutisku jautājumu uzstādīšanu plenāras tēdē, lai vienkārši aizsāktu procesu un diskusijas. Un varbūt mēs varam tādā veidā uzsākt kaut kādu veidu Eiropas Savienības reakcijas formulējumu, jo tieši Eiropas Savienība ir tā struktūra, un arī vienīgā struktūra, kas var kaut kādā veidā piedāvāt pretsvaru starptautiskajās tiesībās. Protams, ka mums šobrīd ir ārkārtīgi daudz visa kā, kas nodarbina mūsu prāts, visas šīs cilvēktiesības un tā tālāk. Profesora Konela eh, teica, lūk, ka vairāk kā 4000 cilvēki ir gājuši bojā, no tiem 2-3 tūkstoši bērnu šajos uzbrukumos, un tas, protams, ir kaut kas tāds, ko ņemam vērā, bet abstrahējoties, jāsaka, pastāv milzīgs drauds eh, starptautiskajai tiesību sistēmai, ko taču esam tik sūri grūti veidojuši un cēloši ne tikai gadu desmitiem, bet gadu simtiņiem ilgi. Jādomā tālāk par to, cik tad derīgi ir visa šī 42. Eh, gada doktrīna un daudz, kas, kas nāca pirms tam attiecībā uz kartiesībām. Un tāpēc domāju, ka mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, vajadzētu censties panākt kaut kādu saskaņot Eiropas Savienības reakciju, atbildi. Protams, pēdējos desmit gados esam likuši ļoti lielas cerības uz šādu saskaņotu reakciju no Eiropas Savienības puses, piemēram, par spīdzināšanu un nelegāliem pārvadājumiem, bet šīs cerības visas tika sagrautas. Un, eh, nu, tā visa vietā nāca tikai un vienīgi klusums. Bet nu, varam vienīgi tikai cerēt, ka mums varē, izdosies šis spiediens, ka varam mēģināt kaut ko virdīt uz, virzīt uz priekšu. Atceros pēc um, 11. septembra upuriem bija ļoti daudz tādu transatlantisku saziņas, visi šie um, ministrija pārstāvi sazinājās un tika izveidota darba grupa arī padomē, lai izprastu visus šos pasākums tika, nu, dokumenti nodot kompetenciāli brūnās aploksnītais, slepeni un tā tālāk. Bet, ja tagad atminos šīs sarunas detaļas neatceros, tad toreiz tomēr bija tāda centiena pārliecināt Eiropas Savienību par ASV un Buša administrācijas pareizo pieeju. Un jāsaka, pašos pamatos viņa attieksme bija tieši tāda pati, kā jūs tagad atspoguļojat. Tātad šis vispārējais globālais karš pret terorismu, neņēmot vērā starptautiskās humanas tiesības, konvencijas un tā tālāk. Nu tad eventuāli, nu, laika gaitā viņi tomēr atkāpās no šiem centieniem, bet, nu, tas, nu, joprojām turpinājās tā pieklusināt. Nu, un tagad šobrīd mums ir vajadzīgs kaut kas daudz redzamāks, daudz dzirdamāks no Eiropas Savienības lūpām. Nu, tā ir tā doma, ko es šodien paņemšu sev līdzi no šīs sanāksmes. Respektīvi, nevaram atļauties tikai un vienīgi runāt šeit sanāksmē. Nē, mums ir kaut kas jādara, mums ir jācīnās, mums ir jābūt šim pretsvaram. Piekrītu tam, ko jūs teicāt par tiem šiem draudiem, eh, kas pastāv šai saistībā patiešām taisnība, jo gal galā tas būs kā bumerangs, kas nāks beig beigās atpakaļ un sitīs mūs pašus, ja šāda veida struktūra un tehnoloģiju lietošana izplatīsies arī tādās valstīs, kas var vērsties pret mums. Un tad jau būs par vēlu nākt klajā ar kaut kādu starptautisku tiesību reakciju. Paldies, turpina priekšēdētāji, tālāk Kronberkungs un pēc tam tā, kundze un pēc tam Tanukungs. Paldies priekšādātāji piekrīt Anai Gomšai par to, ka, lūk, šī tiešām bija tāda ļoti vērtīga diena. Karš pret terorismu faktiski nojauca visa veida atšķirības starp to, ko nozīmē miers un karš, kas ir karzona, kas ir miera zona, karš pret terorismu eh, tika definēts eh, izmantoja dažādu veidu asimetriskus kara jēdzienus un tā tālāk, sakot, ka lūk, terorista grupa ir kā šis ienaidnieks un tad tam var uzbrukt un līdz ar to viņš uzbruk mums un tad ir iestājuši šis pašaizsardzības jēdziens un tā tālāk. Bet tad šobrīd ir jautājums par to, vai mēs izvēršam karzonas definīciju uz jebkādiem cīnītājiem un bruņotām grupām īpaši runājam par uh, ar šajās vājās valstīs, ne Vācijā, bet, nu, piemēram, Pakistānā, šajās vājās pārvaldes valstīs, tad kāda veida starptautiskās tiesības tad šeit ir aktuāls? Es turklāt tad gribu arī vaicāt ekspertiem par to, kā atrisināt šos juridiskos aspektus, jo, manuprāt, šeit ir divas tādas problēma lietas, dominējošas pieejas. Viena ir censties izvērst uh, Um, šo definīciju, jo, ja humānās tiesības tiek piemērotas tikai karzonās, tad varbūt ir jāizvērš karzona definīcija. Vai tad tādā gadījumā mēs jau dzīvojam karzonā, un tad kā pietiek piemērot šīs humānās tiesības? Jeb varbūt ir divi humāno tiesību komplekti, viens, kas tiek piemērots karzonās, un viens, kas tiek piemērots ārpus karzonām. Un tad tādā gadījumā šis otrais kopums tad tiktu piemērot šajās vājās valstīs, ja varbūt arī spēcīgas pārvaldes valstīs? Un kā tas, ko tas nozīmētu, piemēram, bruņot konfliktu kontekstā, noziedzības kontekstā? Nu, vai jūs tad varētu dot kaut kādu mums informāciju, vai jūs piekrītat šai rezolūcijai eh, par to, par to, ka vajadzīga ēs pozīcija un tā tālāk? Bet tātad, kā jūs risināt šos juridiskos aspektus? Paldies, Kronberg, un tā tālāk Tāna kungs. Paldies, priekšādātāji! Nu, man jāsaka, ir mazliet citādāks uzskats, runāju pavisam personīgi savā vārdā. Vakar piedalījos uzklausīšanā aizsardzības apakškomitejā, kas tika vērsta tieši uz eh, paredzamo brīvās tirniecības zonu pār transatlantiskajai telpai. Un, nu, vai šie bezpilotu aparāti būs daļa no šī tirgus, to mums vēl būs nāksies redzēt. Bet, nu, protams, uh, Tās ir nākamās bebets, ņemot vērā, ka mēs uzskatām, protams, ka mums ir vienots vērtības ar ASV un tā tālāk. Un šobrīd šeit mēs grasamies uzsākt sarunas par vienu no lielākajām brīvstirniecības zonām, kas pasauli vispār jebkad piedzīvot. Un lai gan es šeit nesmu ieradies, lai aizstāvētu ASV un arī manai grupai šajā ziņā nav nekādas konkrētas nospējas, jo par to nesam vēl sprieduši padziļināti. Tomēr man liekas, ka ASV zināmā mērā tomēr arī pamatotā argumentē, lai gan varbūt savā ziņā pretrunīgs viss šī, vis šī filozofija nedaudz nedaudz, bet jāsaka, asimetriskā kara darbība šobrīd ir kļuvusi par realitāte, un, protams, tās pamatā ir viss šī teroristu taktika, ko mēs nepie, ne, netapām piedzīvojuši tādā globālā skalā uh, pirms tam. Uh, Līdz ar to šī darbība vairs nepiedara, par, neiekļaus parastajās kara definīcijās, kara tiesībās un tā tālāk, jo šobrīd šie cīnītāji jau vairs nekādas uniformas nenēsā, ne, viņas nav tik viegli identificēt, viņi neievēro Ženēvas konvenciju, nerespektē uh, to cietīt tiesības, kas nepiedalās uh, Um, karā un tā tālāk. Viņi cīliedzītos vienkārši nolaupa, nogalina, izvaro un tā tālāk. Un viņi neaizsargā šīs civilās teritorijās, tāpat arī viņi neievēro visus šos pārējos uh, uh, noteikumus, kas attiec uz kardarbību. Un ja nu viņi tad saņems māsu iznīcināšanas ieročus, es domāju, ka viņi pilnīgi patvaļīgi tos lietotu uh, savām vajadzībām. Tāpēc es domāju, šis jautājums ir daudz komplicentāks, viņš nav tik viennozīmīgs un ir pamatīgi jāizskata. Un es domāju, ka šobrīd ir vajadzīgs jauns domu, piedom, domu gājiens un pieeja gan starptautiski, gan arī pie mums. Es nedomāju, ka ir pareizi vienai valstī rīkoties vienpusēju un vienkārši tad veidot šīs noteikumus eh, procesa gaitā, bet varbūt, kad vajadzīgi ir ANO starptautiskā konference, jo es domāju, ka ka pašreizējās tiesības nav pietiekami izstrādātas, pietiekami sofisticētas, lai tās varētu piemērot šādos gadījumos. Piekrīt, protams, tiem, ka e, patvaļīga spēka izmantošana, izmantojot šos bez, bezapkāpus lidaprātus, nav pieļaujama. Protams, ir vajadzīga atskaitīšanās un tā tālāk. Visa veida karš, protams, ir ārkārtīgi skarbs pasākums un vienmēr ir civili upuri. Šai parlamentā mums ir bijušas debatu debats par to, kāds morāls pamatojums ir, piemēram, e, karam, nu vai, piemēram, noplicināts uh, urā šim e, noplicinātās urāna replūsmā tā tālāk, tā joprojām, kādi ir šie iemesli. Bet, nu, acīm redzot, šīs tiesības ir un, un, un likumi ir jātīsta tālāk, jāveido kaut kāda veida aizloguma un tā tālāk. Viena lieta tomēr, ko gribēju pieminēt un par ko gribēju vaicāt runātājiem, jo jūs, protams, visi ļoti kaismīgi izteicāties par to, ka šīs tehnoloģijas un izmantojums nav pieņems, bet, nu, piemēram, Pakistāns jautājums. Nu, ko tad, ja šie teroristi tur vinēs. Un ja viņi, piemēram, saņem savā kontrolē kontro, eh, kodolieroči, jo Pakistāna taču ir kodola valsts, tad kāda veida draudus pasaules drošībai radīs šie teroristi? Ja būs valsts, ko kontrolē teroristi, kur rokās ir kodolierocis, un viņi var paziņot karu pret visu pasauli. Nu, tas ir jāņem vērā. Tā ir tā realitāte, ar ko sastopas arī ASV, un tāpēc varbūt ir arī tam iemesls, pamatojums, kāpēc viņi ir eh, ķēršies pie šādiem tik drakstiskiem veidiem, kā šos teroristus apkarot. Paldies. Nu, lūk, tāds jautājums jums. Paldies. Paldies, Paldies Tanaka kungs. Pirms dod vārdu dar ārējās darbības dienestam. Arī es vēlējos paust dažus komentārus. Uh, Esmu deputāte no Vācijas, un mums bija debate, debats mūsu aizsardzības ministrs vēlēs, lai Vācijas parlaments apstiprinātu to, ka Vācijas armijai e, būtu bez apkalpes aparāti. Bija ļoti dzīvīgas diskusijas ārpus parlamenta, un man bija interesanti piezīmēt, ka aizsardzības ministrs ir a, atlicis šo lūgumu parlamentam. Uh, Uh, izteikt atbalstu bezapkalpes aparātu iepirkšanai. Uh, mums uh, nākamgad būs vēlēšanas un arī diskusijas turpināsies. Ir jāapspriežas ar parlamentu un arī ar plašāku pilsonisku sabiedrību par šo jautājumu. Protams, ir ļoti sarežģīti jautājumi par humanitārajām tiesībām, startautiskajām tiesībām, bet pamatlietu izprašana Eh, ir ārkārtīgi svarīga visai sabiedrībai. Es domāju, ka arī mūsu grupa atbalstīs šādu veidu rezolūciju, rezolūciju apstiprināsim to parlamentā, bet jāsaka, ka droā komitejā pašā mēs nosūtīsim uh, delegāciju uz Pakistānu, uh, lai izpētītu cilvēktiesību pārkāpumu jautājumus un arī uh, izpētītu situāciju ar bezapkalpas aparātu upuriem. Uh, Jemenā 2012. gada maijā bija delegācija, un eh, viņi lūdza ASV palīdzību izmantot eh, bezapkalpes aparātus ciņā pret Al-Qaida. Un eh, iestādes tagad maina savu nostājus, redzot, ka ir tik daudz civili iedzīvotāju upuri, un Tagad atbildīgās iestādes saka, ka teroristu grupas izmanto uh, bezapkalpes aparātu upurus kā galveno argumentu jaunu uh, terorista organizāciju locekļu rekrutēšanai. Tagad vēlētos uzklausīt ārējās darbības uh, dienesta pārstāvi Tronskungu par šo jautājumu. Liels paldies! Liels paldies, ka norganizējāt šodienas sanāksmi un arī sniedzāt ārējās darbības dienestam izteikties par dažiem punktiem, kas tiks ieprotokolēti. Mēs jau zinām, ka bezapkalpes aparāts aizvien vairāk valsts izmanto militāriem mērķiem, kā jau uh, Gomežas kundze uh, minēja šo izmantojumu Kongo operācijām. Lai gan pašlaik norisinās diskusijas par uh, bezapkalpes aparātu un citu uh, tehnoloģiju izmantošanu un to uh, juridisko pamatojumu, bet visstrīdīgākais jautājums uh, šo aparātu izmantošanu cilvēktiesību kontekstā ir jautājums par aparātu izmantošanu mērķtiecīgā nogalnišana, mērķējot uz teroristiem. Eiropas Savienībā nav formāls pozīcijas attiecībā uz bezapkalpes aparātiem, uh, bet pašlaik mums ir um, atsevišķi nostājas punkti, kas būs svarīgi uh, diskusiju gaitā. Sākšu piekrītot ekspertiem, ka viens no svarīgākajiem aspektiem diskusijās ir izšķirt dažādus jautājumus, uh, domājot par uh, politiku, par tehnoloģiju kā tādu un par juridisko ietvaru. Un mums ļoti jāuzmanās, lai šīs lietas nesajauktu. Eiropas Savienība uh, uh, ir atkārtoti uzsvērusi starptautiskajā sabiedrībā, ka cīņai pret terorismu jātiek, jānotiek saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, jo īpaši starptautiskajām humanitārajām tiesībām. Politikas kontekstā ņemot vērā ANO antiterorismu stratēģiju, tad Eiropas Savienība uzskata, ka cieņai, cieņai pret uh, terorismu un uh, civiliedzīvotāju aizsardzībai ir jābūt savstarpēji saistītiem, nekonkurējošiem jēdzieniem. Eh, eksperti minēja eh, uzbrukums no gaisa, tad pirms simts gadiem atcerēsimies, ka zemūdeņu izmantošana pirms simts gadiem bija ļoti kontroversiāls jautājums. Un, un pilnīgi skaidrs, ka viens no galvenajiem jautājumiem ir, kāds ir piemērojamais juridiskais ietvers. Un ja šis pamats ir starptautiskās cilvēku tiesības, tad visiem ir tiesības uz taisnīgu tiesu, un Eiropas Savienība ir skaidri paudus par nostāju pret civiliedzīvotāju upuriem, ne tikai pamatojoties uz starptautiskajām cilvēktiesību normām, mēs uzsveram pašu a, likuma varas a, spēku nozīmību ciņai pret a, terorismu starptautisko humanitāro tiesību izmantošanu bruņotos konfliktos, par ko min runāja arī runātāji, eh, saskaņā ar tiem uh, spēku var izmantot ļoti konkrētos gadījumos, ir jāizvērtē uh, samērīgums, un Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi ļoti nobežījušies par jebkādiem uzbrukumiem, kas ir radījuši cilvēku upurus. Tik uzdoti vairāki nopietni jautājumi, kuri tika uzdoti šodien, un visticamāk šādi jautājumi būs vēl vairāk, kā lai mēs definējam un kvalificējam bruņotu konfliktu eh, tiesības izmantot spēkus, kā lai de definē šo kompetenci un nekompetenci, un kā pēc bezapkalbes aparātu uzbrukumiem izvērtēt tos sekas un uh, ziņojumus par civilu upuriem un būs nepūt, nepieciešama precīza analīze par aparātu uh, izmantošanu katrā konkrētajā uzbrukumā. Un tālāk vēlētos teikt, ka esam uh, uh, sarunu fāzē padomā un ārējās darbības dienestā par šiem jautājumiem, un šos jautājumus varēsim pilnībā izanalizēt Uh, laika gaitā, un esam ļoti pateicīgi par šodienas sanāksmi. Paldies ekspertiem par prezentācijām un par uh, pētījumu, kur rezultāti šodien tika uh, prezentēti, un arī Emersona kunga pētījums, kura uh, piedalīšanos šodienas sanāksmē mēs vērtējam ļoti atzinīgi. Paldies! Ah, it's okay. Tagad došu vārdu ekspertiem atbildēšanai uz jautājumiem. Lūdzu, Melcerkungs, paldies! Es mēģināšu tā izdarīt kopsavilkumu, atbildot vienlaikus uz vairākiem jautājumiem. Pirmais vai mums nepieciešams atsākt pārunas par līgumiem, par likumdošanu. Tas nav galvenais, kas mums tagad ir vajadzīgs. Pirmkārt, vajadzīga pārskatāmība un atskaitīšanās, lai mēs saprastu, kas notiek un kas ir ticis izmantots un kāda veida konfliktos un kas ir bijis mērķis šīm darbībām. Tātad pirmkārt pārskatāmība, un tad, kad tā būs starp, starp valstīm, tad mēs varam sākt diskusijas un redzēt, vai tiešām likumdošanā kaut kas pietrūkst. Manuprāt, mums jānošķir šeit pirmkārt, kā izmanto tehnoloģiju. Mēs runājam par par eh, likumiem, kas atļauj izmantot spēku, izmantot mērtiecīgu uzbrukumu, eh, sadarbību, darbību uz zemes, ūdenī un gaisā un tā tālāk. Mēs nerunājam specifiski par automātiskajām ieroču sistēmām, bet mums pirmkārt ir eh, jātiek skaidrībā, cik tālu tiek izmantota pašreizējā likumdošana, kā tiek ievērota samērība, cik tālu tas ir vispār nepieciešams un kas notiek cilvēktiesībās. Uh, Un iespējams, ka mums ir jātiek skaidrībā, ņemot vērā apstākļus startautiskajā drošības jomā, jātiek skaidrībā, piemēram, par jautājumu, kas ir militārs um, bruņots konflikts, kāds ir tā aptvērums, vai ir kādas geogrāfiskas robežas kara darbības, kara laukam. Uh, te nav īsti skaidrības, piemēram, kiber militārs konflikts. Kā kibertelpā noteikt, kur beidzas militārā zona? Un šeit mēs vairs nevaram lokalizēt neko, te mēs darbojamies globālā jomā, un tas attiecās arī uz bezapkalpes aparātiem. Uh, Un tas ir tikai tāds, ī, tāda īsa ilustrācija. Uh, bruņotā konflikta definīcija to nevar ierobežot attiecībā uz robežām. Divas, uh, divi iesaistītie ir atrodas bruņotā konfliktā, neatkarīgi no tā, kur nu tie geogrāfiski ir dislocēti iespējams vien viņi šīs grupas bāzējas neitrālās valstīs, un neitrālās valstis savā starpā neatrodas konfliktā. Šeit ir tiešām pilnīgi jauna koncepcija par to, kas ir militārā konfliktā iesaistītie. Un tiešām ir tā, ka ASV arguments ir vērsties pret uh, kaujiniekiem neatkarīgi no tā, kur nu viņi ir. Uh, Uh, likums to arī neie, neaizliedz, bet jautājums ir, kas, kā, kas notiek ar cilvēktiesībām. Protams, vajadzīga diskusija ar ASV pirms mēs kaut ko varam izsacināt par uh, juridisko pamatotību vai nē. Un vēl viena lieta, ko nevajadzētu aizmirst un kas varbūt mēs nevienmēr pamanām uh, bezapkalpes aparātu tehnoloģiju jomā. To, tātad šie vadības, vadības um, uh, ieroči, tie jau nav nelikumīgi, bet legāli, li, tiesiskiem standartiem ir jātiek pielāgotiem tehnoloģiju attīstības līmenim. Un ASV politikā ir aspekti, piemēram, centrālā izlūkošanas pārvalde uzsver, ka kopš 2010. gada nav civilisti gājuši bojā, un viņi pieņem, ka katrs vīrietis attiecīgajā zonā, kurai tiek uzbrukts, ir kaujinieks, tiklīdz kamēr nav pierādīts pretējais. Jūs nevarat to pierādīt, uh, līdz ir noticis uzbrukums un nekāda izmeklēšana nenotiek, jo tas ir vienkārši bezapkalps aparāts, nu, kurš kaut ko paveic. Un tiek pieņemts, ka um, humanitārās tiesībās um, tas nav pieļaujams ir šīs tiesības paredz, ka pirmkārt ir jāaiziet no tā, ka cilvēks ir civilists, nevis no tā, ka viņš noteikti ir kaujinieks. Un, um, manuprāt, nu, es raizējos par to, ka uh, luk, likums tiek arvien vairāk tā kā pastiepts, lai atbilstu tehnoloģijām. Un es gribu arī uh, kaut ko pateikt par autonomajām, automātiskajām ierēču sistēmām. Mēs neesam īpaši tālu no šo sistēmu ieviešanas. Šādas sistēmas ir gan uz kuģiem, gan uz zemes, un tās var uh, identificēt automātiski raķetes vai šāviņus un uh, likvidēt tos uh, gaisā. Tas notiek sekundžu laikā. Uh, Un Tā tad uh, cilvēks tā kā kontrolē šīs darbības, bet būtībā tās notiek tik ļoti ātri, un šīs automātiskās sistēmas, protams, ja izmanto tās uz zemes, tad ir liela iespēja, ka cilvēki cieš, uh, civilisti cieš, un šīs automātiskās un aizsardzības bezapkalpes sistēmas uh, ir tāds jautājums, kas jāapspriež. Apvienotās karalistes pieeja attiecībā uz bezpilota robotu izmantošanu. At šeit ministrs ir atzinis, ka ir skaidri eh, konstatēts, ka, ja eh, notiek uzbrukums, tad nav laika, eh, pietrūks laika cilvēkiem izvērtēt to, kas notiek. Un nav iespējams, protams, arī izvērtēt, kādi, kāds varētu būt, eh, vai varētu ciest civilisti vai nē. Un grūti šeit vispār runāt, vai var attaisnot uzbrukumu civilistiem ja, jo šīs sistēmas, viņas ir tik ļoti efektīvas militārā ziņā, ka būtībā vai nu no tām jāatsakās, kaut gan tās ir tik ļoti efektīvas, vai arī tiešām ir kaut kas jāmaina noteikumos, starptautiskajās eh, tiesībās. Bet pirmkārt, kā es jau teicu, ir jātiek skaidrībā, ko tad likums īsti nosaka, uh, un jābūt vienprātībai par to, cik tālu mēs vispār esam gatavi um, pieņemt un izmantot šo automātiskās reaģēšanas sistēmas, automātiskās ieroču sistēmas. Paldies! Vai kāds kolēģis no jums lūdzu? Um, I'd, I'd like, if I may, just to make four points. Es vēlējos tikai izteikt četrus komentārus. Pirmais. Ļoti Eh, neviens daudz par to nerunāja, un tam es nepiekrītu, proti netika norādīts tas, ka šeit mēs runājam par kompleksu, strīdīgu, juridisku un ētisku strīdu, kurā būtībā nav mums nekāda cieta pamata zem kājām, kurā katra kobildes mazākā daļa var tikt apstrīdēta un izplatība notiek nekavējoties, tā ir īsts drauds un visi šie apsvērumi kopā pasvītro steidzamo nepieciešamību pēc starptautiska dialoga. Tāpat kā Nils, arī es uzskatu, ka pirmais solis būtu tas, ka dalību valstis uh, no sākumā iekšēji un pēc tam arī uh, starptautiski runātu par pamat principiem. Es pieļauju, ka mēs visi piekritīsim, ka ir ārkārtīgi grūti tādā komfortablā veidā vienoties par principiem bez apkalpes aparātu izmantošanu uh, valstīs, kur uh, šie uh, konflikti norisinās. Ir jāatsakās no kaut kā juridiskajās a, diskusijās, vai ir jāpārunā a, koplīgums, vai arī jāizved, jāiz, jāved diskusijas par a, to, ka situācija pūt, pilnībā ir mainījusies. Nevar uh, būt tā, ka lēmumus pieņem tikai valstis, kuras ir iesaistījušās procesos. Es pilnībā piekrītu Tanaka kunga novērojumam, ka ASV ir uh, jārīkojas, uh, ņemot vērā, ka ir mai, mainījušies asimetriskā kara darbība. Uh, pašās savienotajās valstīs ir nopietni mēģinājumi neizmantot Buša administrācijas pieeju, uh, ignorēt starptautiskās normas un tad radīt tā saucamos juridiskos melnos caurumus. Bet pašlaik ir vismaz mēģinājumi uh, rast kādu risinājumu. Pats personīgi uzskatu, ka ASV nav izdevies radīt uh, eh, juridisku un intelektuālu uh, koherentu analīzi. Un nav jau īsti liederīgi, ka ir mans viedoklis vai Nīlsa uh, viedoklis vai Mērīso Konēlas viedoklis. Valstis veido starptautiskās tiesības un valstīm ir uh, tajā aktīvi jāiesaistās. Tie ir uh, mani galvenie komentāri, kur mans viedoklis atšķirās no Tānaka kunga, kas ir uh, realitāšu aspektā. Beigās Tānaka kungs norādīja, ka problēma ir ļoti sarežģīta, mums nevajadzētu būt uh, kategoriskiem savās nostājās, mums ir jāņem vērā patiesā realitāte un jānonāk pie jaunas izpratnes, domājot par juridiskajām un ētiskajām sakām. Uh, Uh, un šajā aspektā es jums pilnībā piekrītu. Bet aplūkosim Pakistānu kā piemēru, un arī vairāki uh, cilvēki uh, uzsvēra šo piekrišanas aspektu. Martā zināmu laiku pavadīju oficiālā misijā Pakistānā. Es tikos ar visiem būtiskajiem spēlētājiem civilajā valdībā, tā skaitā arī ar ārlietu ministru un visiem uh, kas ir zemākā rangā ar aizsardzības ministriju un cilšu uh, līderiem, kuri bija ieradušies, lai tiktos ar manis, tikos arī ar uh, bezapkalpas aparātu uzbrukuma upuriem. Tātad domāju, ka uh, guvu skaidru priekšstatu. Uh, vēl joprojām ir daudz darba gan, kas darāms, daudz gan arī tika padarīts. Pirmkārt, rodas uh, juridiskais jautājums par piekrišanu. Es uzskatu, ka nav vispār nekādu eh, šaubu, ka saskaņā ar starptautiskajām normām Pakistāna nepiekrīt bezapkalpas aparātu izmantošanai viņu uh, teritorijā. Iepriekš uh, politiskie līderi uh, nav snieguši tam atklātu piekrišanu, tas bija tāds atvērts noslēpums daudzu gadu garumā. Uh, tas nav pat jautājums, kā izlūkošanas eksperti uh, Pakistānā uh, rīkojas veidā, kas neatbilst uh, Rietumērā pieņemtajiem standartiem. Uh, viņi uh, turpinās iegūt šo izlūkošanas informāciju. Bet mēs, kā savienība, kas dem atbalsta demokrātiju, mēs nevaram uh, pārlūkot to, ka eh, demokrātiska valdība, kura ievēlēta demokrātiskā veidā, eh, pagājušā gada 12. aprīlī vienbalsīgi pieņēma rezolūciju, ko atbalstīja abas palātas Pakistānas parlamentā, tā skaitā arī visi parlamenta, eh, visi valdības pārstāvi. Viņi pieņēma rezolūciju, kas uh, noliedza un atsauca jebkādu piekrišanu, kas jebkādā veidā bija tikusi dota iepriekš. Otrakārt, tā skaidri norādīja, ka Pakistāna nepiekrīt, ka ASV izmanto bezapkalpes aparātu tehnoloģijas Pakistānas teorijā, teritorijā. Un visbeidzot tika norādīts, ka no 2012. gada 12. aprīlī kāda veida piekrišana jāsniedz rakstveidā. Eh, šī piekrišana ir jāizpēta aizsardzības drošības komitejai, un ka šī piekrišana ir jāprezentē parlamentā. Divas stundas vēlāk eh, ASV veica bezalkāpes aparātu uzbrukumu, kas nogalināja vairākus cilvēkus. Tas ir ne tikai politisks, bet arī juridisks jautājums. Politiski, ko tas vēsta Pakistānas iedzīvotājiem par demokrātiskiem principiem, ja viņu demokrātiski ievēlētajā pārstāvu pieņemtais lēmums tik, tiek viegli un ātri un konsekventi pārkāpts. Un starptautiskajās tiesībās nav jau nozīmes, ko jebkurš ja pārstāvis par savas valsts nostāju šeit pateiktu, ir svarīgi ka vienība, kas uh, pārstāv valstis ANO, uh, pasaka vienu, bet uh, tad atklājās, ka ir kāds cits valdības, cita valdības struktūra, kas sadarbojas ar citas valdības organizācijām izlūkošanas jomā. Ir ārkārtīgi svarīgi to apzināties, jo Pakistāna ir vienīgā valsts, kura var pateikt, ka nav uh, nekādas šādas piekrišanas, izņemot atzītu uh, bruņotu konfliktu gadījumā. Ir šī nostāja, ka Pakistānas uh, militāra personas varētu nonākt pie atomu ieročiem, kodola ieročiem. nav nekādu uh, nevar piekrist tam, ka ja kādas militāra personas, kas slēpjas Pakistānas reģionos patiesībā uh, kontrolē valsti, šādu reāls iespējas nav. Uh, nav nekādas iespējas, ka Pakistānas talibāns neliela personu grupa varētu pārņemt varu valstī. Viņi un tas ir jāatzīst, eh, viņi ir iesaistījušies kriminālās darbībās, un e Eiropas Savienība vienmēr ir paudusi, ka šie tie ir noziegumi, un ka personas ir jāsoda par šiem noziegumiem. Tie varētu būt pat noz noziegumi pret cilvēci, pat viena no sarežģītākajām problēmām, kura tika konstatēta ASV analīzē, ir, ja teroristi netiek tiesāti kā krimināli noziedznieki, tad viņiem rodas uh, ilūzija, ka pret viņiem izturas kā pret uh, pamatotiem pretiniekiem militārā konfliktā. Un uh, realitāte ir tāda, ka ja ASV var uh, likumīgi uzbul, uzbrukt Alkaida pārstāvjiem un tas nepārkāpj starptautiskās humanitārās tiesības, tad, diemžēl, tas pats ir tā, uh, tas pats notiek arī otrādāk. Arī Alka, Alkaida drīkst uzbrukt pamatoti militāru personām, ja viņi uh, to vēlās. Tad šeit runa tikai par starptautiskajām tiesībām, bet arī par drošību. Un pat pastāv patiesas bažas atrast īstu uh, juridisko pamatojumu šiem krimināl, noziedzīgiem rīcībai pret civilā iedzīvotājiem. Un visbeidzot, mūsu diskusijas gaitā, ja runājam kā pašaizsardzību, kā pamatojumu, tad hartas 51. pants ļauj valstī izmantot spēku pašaizsardzības nolūkos, uh, arī ja šī pašaizsardzība tiek uh, uh, veikta iepriekš, un Mērija Konel jau norādīja, uh, ka starptautiskā sabiedrība pieņem, ka tas iekļauj pašaizsardzību pret nevalstiskām, nevalstiskajiem aktoriem, kā piemēram teroristu grupām. Uh, pirms 2001. gadā tika uh, pieņemts, ka uh, Al-Qaida un tās saistītās organizācijas apdraud uh, starptautisko drošību un pēc nepieciešamības var uh, izmantot arī nepieciešamo pretspēku. Jautājums ir, kādēļ tad mēs nedomies pie uh, padomas, ņemot vērā to, ka šie spēki apdraud starptautisko drošību, uh, uh, ņemot vērā šo aspektu, ka bezapkalpas aparāti tiek izmantot valstī, kas to uh, nav atbalstījusi. Visas, visām valstīm vajadzētu sniegt ziņojumu drošības padomē par spēka izmantošanu. ASV nekad nav īsti ievērojusi šo normu un nekad nav ziņojusi uh, bezapkalpes aparātu izmantošanu. Būtiskais jautājums ir nevis par bezapkalpes aparātu izmantošanu uh, karadarbības zonās. Uh, ir jāapzinās, ka šie aparāti, kur ir aprīkot ar nāvējošiem ieročiem, un ka tehnoloģija ir kļuvusi ārkārtīgi precīza. Eh, jebkura no jaunākajām raķešu paudzēm kļūst aizvien precīzākas. Eh, jādomā par stratēģijām, kā tie tiek veidotas un izplatītas. Ir cilvēks uzskata, ka bezapkalpas aparāti eh, varētu būt precīzāk par F-16 raķetēm, jo šīs raķetes uh, lido milzīgā ātrumā un risks, ka bērns vai jauna persona varētu tikt uzskatīti par kādu veidu uh, mērķi, uh, tad šī kļūdas iespēja ir diezgan liela. Uh, kamēr bezapkalpes aparāta vadītājiem ir iespēja tad, veikt rūpīgāku novērošanu. Pierādījumi no Afganistānas rāda, ka salīdzinoši mazāk ir civilu upuru no bezapkalpas aparātiem nekā F-16 uh, raķetēm, uh, nevis, un jo, vēl jo īpaši mazāk salīdzinot ar uh, tāla attāluma raķetēm vai arī operācijām uz vietas. Bet tā nav problēma. Problēma, kuru mēs aplūkojam tagad, ir, kā mēs apskatām šo principu, kā mēs izšķiram starp uh, militāru personām un civiliedzīvotājiem. Un militāru konfliktu gadījumā tas ir balstīts uz uh, cilvēku veiktu uh, izlūkošanu. Un tiešām neliels daudzums no nogalinātajiem uh, uh, ir bijuši iepriekš zināti kā augsta ranga Al-Qaida līderi. Un saskaņā ar dažiem ziņojumiem vismaz pieci no viņiem ir tikuši nogalināti vairākas reizes. Ir zināms, ka viens, viena persona ir nogalināta piecos atsevišķos gadījumos. Mēs par viņa nogalināšanu esam dzirdējuši piecas atsevišķas reizes. Un tas zināmā mērā norāda arī kļūdas iespēju. Uh, ja, tad šīs Eh, sankcijas pret Al-Qaidu un Eiropas Savienības kopienu tiesu lēmums Kārdija lietā uh, atspoguļo ASV sankciju salakstu. 2011. gadā tika izveidots uh, tiesības sarga. Uh, ir jā, iespēja, ka cilvēku varētu uh, iesniegt piesniegumu par savu vārdu noņemšanu no sāraksta. Ir iesniegti uh, pieteikumi un 95% gadījumu uh, šis lūgums ir ticis arī izpildīts. Un tas rāda, ka lietas uzlabojās, bet tas arī ļoti labi pierāda, ka saraksts var būt kļūdains, un šis saraksts tiek uh, balstīts uz to pašiem izlūkošanas datiem, kur tiek izmantoti mērķtiecīgas nogalināšanas uh, veikšanā. Šis ir tāds uh, eh, process, uh, eh, kurā mēs varam izšķirt starp militpersonām un civilām personām, uh, pat ja izmantojam ASV uh, vadlīnijas šādu konfliktu risināšanā. Uh, uzbrukumu gadījumā mēs nevaram runāt par mērtiecīgu nogalināšanu šie signature strikes, uzbrukumi uh, ir mērķēti uz uh, konkrētiem mērķiem. Un ja mēs, piemēram, aplūkojam šādu paštunu cilts līderi, kurš ir ļoti pamanāms, viņi nesā lielus turbāns, kurus var ļoti labi atšķirt no talibānu kaunieku drēbēm, un viņi vienmēr, ja, lai arī kur dotos, vienmēr līdzi nesā sevi ieročus. Un, ja jūs redzētu mani uh, bildē, viņi varētu teikt, ka jūs uh, uh, uzskatītu mani par militāru personu. Viņi smietos par domu, ka viņas uzstāda par Talibāna uh, kaujiniekiem, bet uh, viņi nebūtu tik priecīgi par to, ka viņu bērniem nav drošības doties uz skolu. 17. martā bija, pēc 17. marta uzbrukuma divas cilšu grupas uh, sanāca kopā, lai apspriestu to, kā uh, tiktu vaļā no talibānu kaujiniekiem viņu apdzīvotajā reģionā satikās uh, divu cilšu, divu cilšu pārstāvi, lai mēģinātu rast kādu stratēģiju, kas ļautu padzīt Talibā no viņu teritorijām. Un 42 cilvēki tika nogalināti, un ļoti, ļoti daudz civiliedzīvotāji tika ievainoti. E. Jo tas šķita aizdomīgi. Nu, ne jau, nevar jau teikt, protams, tā, ka es šeit runāju kaut ko tā patēties, cik briesmīgi, ka bērni mirst. Tas, protams, ir briesmīgi, bet ne jau par to mēs šobrīd runājam. Mēs runājam šajos signature uzbrukumos, jeb šajos bezmērķīgajos, pēc kaut kādām pazīmēm konstatējos uzbrukos, varam skaidri un redzam, skaidri kā redzam, cik ārkārtīgi svarīgi ir vispirms vienoties par to, kādos gadījumos tie tiek izmantot tā, lai minimizētu civilu upuru skaitu. Un tad ir jāvieno tālāk, vai jāveido tālāk vienošanās. To ir iespējams izdarīt, bet tas ir jādara gan strauji. Jādara to godprātīgi, jārunā ar visām šīm administrācijām lai vismaz uzņemtos atbildību par to, ka vismaz ir jāmēģina rast kaut kādu veidu startautisku tiesību aktu vienošanās. Paldies, vai jūs vēlaties arī izteikties, Grant kungs, varbūt tomēr izsakaties pavisam īsi, esam jau aizkavējušies, mums ir diezgan strikti noteikumi par laiku un telpu izmantošanu. Centīšos izteikties īsi. Pievērsīšos dažiem no jautājumiem, kas tika uzdota par potenciālo izman, civilu izmantojumu, kas varētu radīt problēmas. Nu, te gribu minēt vienu lietu, kas ir specifiski Eiropeisks, kas saistīts ar gaisa satiksmes drošību. Gaisa, gaisa telpa Eiropā ir ļoti piepildīta, un, piemēram, ja civiliem mērķiem to izmanto, tad šajā gadījumā tīri tehniski arī ir jādomā par to, kā nodrošināt drošumu kas attiecas uz kārtības sargājošajām struktūrām. Nu, arī šeit ir jāņem vērā, ka pastāv zināms risks, jo bezapkalpas lidmašīnas ne, ne, nenoliedzam savāc ļoti daudz datus, kā tāds izlūk dienas, un līdz ar to varētu rasties privāto datu aizsardzības jautājumu un problēmas. Jo, ja šie dati pēc tam tiek izmantot plašā mērogā, tad kas ar tiem notiek? Uh, tad tas vairāk jau būs tāds daktu ievākšanas problēma jautājums. No, nu, bet arī, lūk, šis jautājums un nevis tik daudz šī metode rada problēmas. Par nevalstiskām struktūrām un grupējumiem, nu, tiek runāts, kā arī Hezbollah, piemēram, jau izmanto bezapkalpas lidmašīnas. Līdz ar to jāsaka, tā vairs jau nav nekāda hipotēze, ka šie mm, aparāti var nonākt citās rokās. Nu, bet jāsaka, ir jānošķir arī to, ka, nu, ne visa. Uh, ne visi šie aparāti, kā mm, šie roboti, nu, nevienmēr ir augstākās attīstības, attīstības kaut kādas struktūras. Nu, reizēm jau ir arī vienkārši gandrīz tāds, tā kā tāds rotaļlietas, ko var izmantot, eh, nu, šīs tāvadības rotaļlietas, ko var izmantot arī ļaunprātīgi nenoliedzami par tehnoloģiju aizliegumu runāt, es domāju, ka ir gandrīz neiespējami kaut ko aizliegt šai saistībā un nebūtu arī gudri no militārā skatu punkta, no Eiropas puses nākt klajā ar aizliegumiem. Tas, ko varētu darīt, ir strādāt pie kontrolas, pie stratēģijas attiecībā uz tiem modernākajiem produktiem, tā lai mm, kontrolēt arī eksportu un tā tālāk, un, protams, ka mm, liet, rīcības kodeks par šo struktūru, izm, par šo aparātu izmantošanu ārpus bruņotiem konfliktiem. Nu, jāsaka, ir ļoti daudz leģitīmu mir, militāru izmantojumu, bet precīzāk runājot, es domāju, ka vajadzīgi daudz, man ir daudz niansētāk nostāja šai ziņā sakot, ka tas, ko es gribētu redzēt, es gribētu redzēt tādu situāciju, kas būtu tikai ārkārtēji. Tikai ārkārtējos gadījumos varētu šos robotus izmantot. Un ASV gadījumā tieši tāpēc tas bija prezidents, kas pieņēma lēmumu, kas pašreizajā situācijā ir dīvaini, ir tas, ka prezidents paraksta kaut kādus sarakstus ar potenciāliem mērķiem, un par Pakistānu viņiem faktiski pat nav nekau kāda veida paraksta vajadzības, un tas ir problemātiski. Es uzskatu, ka bezpilotu lidmašīnu izmantošana, pat tādu, pat konvenciālo sistēmu izmantošana var būt leģitīma, ja tā tiek piemērot tikai ārkārtas, ārkārtas gadījumos, un um, tas var atbilst, nu, piemēram, tādiem gadījumiem kā Bin Lādena uh, situācija, vai ko, toreiz gan tā nebija bezpilotu lidmašīna, ka to izdarīja, bet, protams, rodas jautājumi par Pakistānas suverenitāti, par. Uh, šo neautorizēto piekļuvi un bruņoto spēku iekļūšanu neautorizētā veidā Pakistānas teritorijā. Nu, te varbūt ir arī kaut kāda veida politika, kas, protams, saistīta ar bombardēšanu tālāk, bet tas ir tiešām tāds ārkārtas gadījums. Netiek sūtīti speciāli bruņoties spēki, nu tā tāpat vien. Tātad tas jāņem vērā. Tāpat domāju, ka jāatcerās, ka jārespektē atsevišķi pamatprincipi. Uh, kas, protams, saistīta ar kara tiesībām. Tālāk šis jautājums par cilvēku kontrolas elementu ir jāpaturprātā, īpaši tajos gadījumos, kad tas saistīts ar nogalināšanu. Es domāju, tas ir kritiski svarīgi, izšķirīgi svarīgi un, protams, jābūt saprātīgai pārskatāmībai un kontrolas un atskaitīšanās iespējai. Nu, vēl mazliet ļaujiet man runāt par ES reakciju. Es domāju, ka pirmām kārtām Eiropas valstu valdībām šobrīd jau ir valsts pasūtījumi pa, par bezpilotu lidmašīnām. Viņiem ir jau arī šādi pat bruņoti bezpilotu lidaparāti, un viņiem, protams, ir tiesības tos pasūtīt, izstrādāt un, un tā tālāk un iegūt. Es tiešām ceru, ka viņi tos. Uh, izmantos, un es gribētu tomēr cerēt, ka viņi tos izmantos saskaņā ar visu veidu starptautiskām tiesībām, bet ārkārtīgi interesanti būtu organizēt debats par tiem. Mums vajadzētu uzsākt sarunas arī ar ASV par šo konkrēto jautājumu. Visbeidzot, es tomēr gribētu teikt, ka varbūt nevis jāslēdz ir līgums. Es esmu aktīvi piedarī, piedalījies sarunās par ķekaru munīcijas aizliegumu. Tas bija ļoti konkrēts, specifisks jautājums. Tātad viena konkrēta ieroča aizliekšana, eh, tāpēc, ka tam ir ļoti smagas humanās sekas Un šī, bet šīs debats nav tāds, mēs runājam par politi, politisku raksturu debatēm. Paldies, turpin priekšādātāji. Noslēgumā izteikšos eh, vēl pavisam īsi, tāpēc, ka esam jau aizkavējušos. Liels paldies visiem, kas bija klāt, kas piedalījās debatēs. Tās bija pirmās debatas par šo tēmu, bet domāju, ka tās bija ļoti auglīgas, produktīvas. Nenorādīšu uz visu, ko mēs šeit konstatējām bet gribu tomēr pāris lietas vēl teikt. Pirmām kārtām šī bezpilotu li lidaparātu problēma, protams, ir izgājusi ārpus jebkādām robežām. Te vairs nerunājam tikai par bruņojumu kontroli, tā vairs nav pakļaut bruņojumu kontrolē. Bezpilota lidaparāta izmantošana ir saistīta, protams, arī ar kiberdrošības jautājumiem. Un tā rezultātā izriet būtisks smags jautājums kā mēs varam pavisam konkrēti koordinēt šo tehnoloģiju attīstību tā, lai tas nāktu par labu iedzīvotājiem un nevis tikai radīt viņiem risku. Bet tas savukārt nozīmē, ka klasiskā izpratnē um, kara apstākļos vairs um, šī parastā izpratne par to, kā ir godprātīgi šo karu īstenot, tas vairs nav šī konflikta daļa. Te mums jau jārunā tālāk par ētiku, par to, cik ētiski izmantot šos eh, bezpilotu lidaparātus. Un tā ir mūsu problēma. Kā mēs organizēsim šos ētikas jautājumus kā politiskie līderi? Kā mēs panāksim to, ka var nodru, tikt nodrošināt pārskatāmību, skaidrību, atskaitīšanās? Tā ir tā reālā problēma. Un es domāju, ka mums, protams, jāpiekrīt, mēs dzīvojam globālā pasaulē un sastopamies ar globāliem riskiem, ar asimetriskiem riskiem. Uh, un draudiem, un tāpēc mums pēc iespējas ātrāk ir jāveido organizēta atbildi, jo ja mēs izvairīsimies no šīs atbildes un neīstenosim diskusijas, tad būs atkal jau nākamās tehnoloģijas un nākamās te tehnoloģijas, un uh, atkal sāksies kaut kādas citas diskusijas, un tas viss prasīs laiku. Bet liels paldies tiešām vēlreiz par šo uzklausīšanu, un es tiešām ceru, ka kopīgiem spēkiem varēsim darbu turpināt. Mm, īstenot šādu pieeju. Es domāju, ka tā ir tā reālākā, tā pareizākā. Mums ir jāceras par cilvēktiesībām un jāceras par pilsoņu drošību un aizsardzību. Paldies! Un sēde kolēģiem gribu teikt, ka gaidīšu tikšanos ar jums. Dro komiteja Tur, komitejas priekšādā turpina, es gribu teikt, ka tagad šī sanāksme ir oficiāli slēgta, bet mums tūlīt pat turpinās darbu paplašinātais prezidijs, un tāpēc lūkšu visus tos, kas nav piederīgi telpā, strauji telpu atstāt. Yes. Yes. Okay, bye. Meet the rest of the meeting. so much. Thank you so much.